Colleagues, good afternoon. Labdien, kolēģi! Sāksim sanāksmi. Darba kārtība ir jūsu priekšā. Vai to var uzskatīt par pieņemtu? Ja jā, tad pāriesim pie 2020 eh, grozījumiem. Tātad. tad Eh, Rādbon kungs, jūs eh, pārstāvat referentu lūdzu. Paldies. Nu, es īsti nepārņemu vadību, bet es nolasīšu paziņojumu, ko man referents lūdza nolasīt. Viņš atvainojas par to, ka viņš nevarēja būt šodien Brīselē un par atzinumu. Eh, viņš apsveic ko referentu un Eh, kolēģu darbu, un grozījumi ir paredzēti, lai veicinātu Eiropas autoražotāju konkurētspēju un saglabātu darba vietas, ko apdraud tirdzniecības apjomu samazināšanās. Īpaši referents apsveic ziņojums, kas arī uh, aicina eh, komisijai rīkoties eh, vērtējot eh, individuāli katru likumdošanas priekšlikumu, piemēram, 4. un 42. grozījumā. Arī ir jābūt pētījumiem un inovācijām, kas veicina konkurētspēju. Referents pasakās par Eh, alternatīvos infrastruktūras definīciju un arī eh, globālās, eh, to, ka ir pievērsta uzmanība globālo standārtu saskaņošanai 31. grozījumā. 7. grozījumā ir runa par tirdzniecības apjomiem un patērētāju uzvedību. Un beidzot, bija grozījumi ar mērķi saglabāt konkurētspēju spēju Eh, referents gribētu uzsvērt vēlreiz, ka šie grozījumi iet eh, pārāk tālu un nevajadzētu iejaukties veidos, kā ražotāji sasniedz mērķus. Un eh, prasība obligāti sākt pētījumus kaut kādā noteiktā nozarē, piemēram, aerodinamikā, ierobežos citus pētījumus, piemēram, riepu alternatīvo tehnoloģiju un uh, alternatīvo degvielu un e, citās nozarēs un var pat samazināt, e, nedot gaidīto efektu. Paldies e, Bradborna kungam, kurš runāja Vāsaka kunga vārdā. Graža kungs, jā, paldies priekšēdētē. Tieši tāpat kā kolēģis Ferbers, viņš ir arī Minhenē, tad es viņu vārdā viņš lūdza paziņot, ka viņš kopumā atbalsta referentu šai ziņojumā un saka paldies par šo ziņojumu. Un viņš arī tādā ļoti lielā mērā, viņš tikai četrus grozījumus ir eh, izdarījis. Viņš uzsver, ka Tautas partija atbalsta priekšlikumu, kā ar pētniecību un inovāciju šo jomu, protams, ir jāatbalsta. Tā kā mēs zinām, kur ir kļūdas, trūkumi, proti, ka ir jārada infrastruktūra, tas attiecas uz visām jomām, uz alternatīvām enerģiju veidiem. Tas nozīmē arī to, ka Eiropas līmenī ir jābūt eh, harmonizācijai, standartizācijai, jo šeit rodas risks, ka kopēs tirkus nevarēs attīstīties pamatoties uz to, ka nebūs sadarbspēja, kas ir zināma jau no citiem transporta veidiem. Viņš vēlas arī pasvītrot, ka šeit nevajadzētu būt pārāk ierobežojošai pieejai, bet drīzāk proaktīvai. Vajadzētu atbalstīt šo sektoru, bet arī nedrīkst arī atbrīvot no atbildības citas jomas, citus sektorus, jo, lai sasniegtu šos mērķus, kā jau to teica, augsta līmeņa grupa dažādās formās. Tur ir vajadzīgi dažādas iesaistītās puses, un tām visām ir jānes atbildēm, nevis tikai ražotājiem. Pēdējais punkts ir, protams, ka arī nākotne ir arī ekonomiska šajā jomā Eiropas Savienībā, bet ka, protams, arī Eiropa ir jābūt uh, ražošanas un ekonomikas uh, centrālajiem punktam šeit Eiropā, un tādēļ nevajadzētu šādus ierobežojušus pa pasākumus. Virziens ir pareizs, mērķi ir pareizi, izaicinājums mēs jau pazīstam, un tādēļ eh, mēs domājam, ka mēs varam atbalstīt šo iniciatīvu ziņojumu. Paldies! Thank you, Mr. Gross, Mr. Alkadrawi. Paldies. Uh, Tā tad mūsu e, ēnu e, referente ir ceļā uz parlamentu un viņa aicināja mani uzstāties savā vietā. E, par nelaimi mēs nožēlojam, kā referents nepieņēma nevienu mūsu grozījumu un mums nav bijusi iespēja diskutēt, tātad apspriesties ar uh, Uh, referentu, un mēs bijām pārsteigti par šo. Arī nav ieteikti nevien, nav ieteikts neviens kompromisa grozījums. Nu, tas nav veids, kādā mums patīk strādāt, bet redzēsim, kā beigsies rītdienas balsojums. Mēs gribējām līdzsvarot rīcības plāna daļas, kas pievērš uzmanību uh, Eh, attīstībai un eh, sociālajai atbildībai. Par CO2 emisijām mēs gribējām panākt saskaņu ar parlamenta nostāju un eh, ar CO2 regulu, kas tikai pirms dažiem mēnešiem līdz 2017. gadam noteica līdz 2017. gadam emisijas 68 līdz 2020. 78 eh, gramus eh, šo emisijas limitu. Nu, ļoti žēl, ka ne eh, referents nepieņēma mūsu grozījumus. Paldies! Paldies, Maisners kundze! Par nelaimi mūsu koreferente arī nav šeit, un es nolasīšu franciski viņas uh, sagatavoto runu. Paužu nožēlu, ka nevar būt klāt šodien, taču viņa ir aizkavējusies e, savā vēlēšanu apgabalā, kas jau sen paredzēts. Vai tu to vēlies lasīt? Natālija Krīsberg vēlas uzsvērt, ka, ja Eiropā valda krīze, tad galvenokārt tā noticis tāpēc, ka tās rūpniecība nekusta no vietas. Eiropas industrijas atjaunošana ir atkarīga no eh, atbalsts, ko Eiropas Savienība varētu klī, eh, sniegt izšķirošajam sektoram nozarei, proti autobūvēji. Šai nozarei jābūt gatavai izaicinājumiem, kas stāv tās priekšā nākotnē, Tāds ir arī grozījumu pamat, eh, tāda ir pamatdoma. 52 grozījumi tika iesniegti šim ziņojumam, daudz no tiem ir labi, un daudzi no tiem ir atbalstāmi. Tomēr ir zināma atturīga nostāja pret tiem grozījumiem, kas paredz Tad kā franciski ir 17 vācu valodā, saka Maisners kundze. Tātad līdz 2017. gadam ir pārēdzēta CO2 izmešu mērķi starp 68 līdz 78 miligramiem par kilometru. Te ir runa par tēlēm 23. grozīmu un 27. par eh, grozīmu no sociālas referentu puses ja cīņa pret klimata pārmaiņām ir svarīga, tad tomēr jāatceras, ka rūpniecība Eiropā ir krīzē un krīzes situācija un tā to nedrīkst vēl vairāk sankcionēt. Tiek pieprasīts Lasavka kunga 17. grozījuma dalītais balsojums. Tur tiek uzskatīts, ka ir jācīnās par negadījumu samazināšanu uz autoceļiem. Viņiem neatbalsta pirmo, eh, neatbalsta otro daļu šai grozījumā saistībā ar, ar eh, ātrumu ierobežojumu. Paldies, eh, Maisnērs kundze, jūs runājat gandrīz tikpat labi kā es, franciski. Kraumera kungs komisija. Paldies par grozījumiem un eh, paldies par padarīto darbu. Līdz eh, šim mums nav komentāru. Vienīgais eh, ir šie grozījumi par grūto ekonomisko situāciju. E, ekonomiskā situācija katru dienu mainās un e, pēdējās izmaiņas ir e, vairāk uz pozitīvo pusi, tā tad varbūt vajag netik kritiski skatīties. Paldies! Ja jūs varētu pateikt referentam, ka ir bāžas, ka nav bijusi tikšanās ar koreferentiem. Tas nav tas veids, kā e, vislabāk strādāt. Balsojums ir rīt. Tad nākamais punkts darba kārtībā ir ārējo jūras robežu uzraudzība. E, tas ir Grīsbekas kundzes ziņojums, un viņa ir tikko ieradusies no uh, Francijas. Tātad Mēsneras kundze, e, tā kā pārstāv referenti. Norāda regulas nosaukums, te ir runa par tekstu, kas saistīts ar Eiropas Savienības ārējām robežām un tās ir Lībe komitejas pārziņā. Šeit bija jāatzīst, ka transporta dimensija ir, vis, dimensija ir visļotai ierobežota. Ziņojumā vienīgā ar to saistītā daļa ir saistīta ar meklēšanu un glābšanu. Natālija Grīspeka ir pievērsusi savu darbu uzmanību tieši šīm aspektām. Arī robežu uzraudzība, lai sniegtu atbalstu dzīvības briesmās nonākušās personām. Un otrkārt eh, sadarbība starp eh, aģentūrām, kas dar, darbojas uz jūras ārējām robežām. Tik iesniegti 17 grozījumi, Grīsbeks kundze tos atbalsta, atskaitot uh, 6, 3, 10, 17 un 18 Danelis kunga grozījumu, 19 un 20 Teilera kunga grozījumu un fida, zaļo un fidanses grozījumu 14. Natālija Grīsbeka atbalsta grozījumus, vai arī neatbalsta tos, tāpēc, ka m, mm, tur nav skaista skarta transporta dimensiju, vai arī netiek pietiekušies paredzēts iesaistīt visas ar robežu kontroli saistotās organizāciju. Tas attiec uz 17, 18, 19 un 20 grozījumu. Vai arī 10. grozījumā nav definīcijas. Tas arī viss. Paldies! okay. I take it, Mr. Grosh, again for the Groša kungs, eh, un pēc tam eh, sociāldemokrātu pārstāvs. Paldies eh, arī kolēģiem. Tagad kolēģis Bidants vēl paldies Dievam, viņš nav uzrakstījis to itālis, neko nevar daudz saprast. Man. Gut, also, de... Äh, Labi, kopumā mūsu referents atbalsta ziņojumu. Viņš saka, ka būtiskie punkti treniņš un pastāvīgā analīze medicīniskām apriekojumam un arī nepieciešamība šo aspektu iesaistīt arī pētniecībā un attīstībā, piemēram, at programmā apvārs 2020 Protams, arī svarīgi, ka apmaiņa ar informāciju notiek tā, ka tas būtu ļoti pozitīvi, varbūt pat vēl labāk. Un viņš ir arī savus grozījumus izstrādājis. Viņš domā, ka mums nevajadzētu, vajadzētu, nevajadzētu ierobežot tikai uz transporta grozījumiem, bet arī kopumā pievienoto vērtību šeit saskatīt informācijas apmaiņā. Tie ir arī grozījumi, ko viņš ir sagatavojis. Viņš ir paskatu, kādam viņš tos tādā formā ir sagatavojis nevis, lai kāptu uz kājām Liba komitejai, bet vienkārši, lai pilnveidotu šo jautājumu. Paldies, un ziņo kopumā mēs atbalstīsim. Paldies! Alkadrāvī kungs, Danelī kunga vārdā. Danelī kungs vēl ir ceļā. Es nerunāšu grieķiski, saka Alkadrāvī kungs. Atvainojos par to. Žēl gan, vai ne? Saka deputāti no zāles. Mūsu grupa un mūsu ēnu referents īpaši vēlas pateikties referentam par uh, sadarbību 2010. gadu padomis lēmuma mērķis un arī regulas mērķis ir atrisināt tās problēmas, kas saistīts ar Frontex jūras operācijām. Īpaši dalībvalsts un nevalstiskās organizācijas bija paudušas bažas par pamattiesību ievērošanu operāciju laikā jūrā. Jau sen šīs problēmas bija jārisina. Ceturtais pāns par pamatiesībām te uz to norāda. Un Danēlī kungs saka, ka vairums grozījumu uzlabo tekstu un sniedz arī mm, pieprasījumu iesniegt attiecīgus datus. Taču mums ir jābūt piesardzīgiem, kad ir runa par robežu uzraudzību. Būtiski principi tiek ievēroti, taču reāli kā tas īstenojums konkrētajā gadījumā, gadījumā būtu jāatstāja pašu o, uh, komandu ziņā. Pamatiesības paredz uh, plašu līdzdalību no visu dalībvalsts puses un arī plašu starptautisko tiesību ievērošanu. Tātad būtībā mēs varam piekrist referenti ieturētāju līnijai. Paldies par sadarbību! Thank you very much. Lielas paldies! Saka priekšstādātājs Maikl, vai tu izteiksies, lūdzu, Kramer kungs? Jā, kaut arī mūsu referenti nav klāt, būtiska lieta, mēs ar Grisbeka ziņojumu esam ļoti labi pastrādājuši un uh, būtībā mēs tam piekrītam. Mēs esam sagatavojuši vienu grozījumu, kas attiecas uz bēgļiem. Es uzskatu, ka nav iespējams, ka, ja bēgļi ir uh, jūrā un kāds kuģis braukt, brauc garām, ka viņi netiek uzņemti. Viņus ir jāuzņem, viņiem jāiedod ēst, un tad status, vai viņi ir likumīgi vai nelegāli, to status to var noskaidrot uz zemes, bet nevar pateikt, mēs brauksim vienkārši tālāk, un viņi tur noslīgs. Tas ir ļoti bieži tā tieši arī noticis, un es ceru, ka tam būs ļoti plašs atbalsts, tas ir uh, humāns, humāna rīcība, un uh, to vajadzētu nokārtot šādā veidā, un tad pēc tam uz zemes noskaidrot likumīgo situāciju. Commission. Paldies, Maikl. Komisijas vārdā Hīlī kundze, lūdzu. Thank you and good afternoon. Paldies, labdien visiem. Vēlos pateikties jums visiem par šiem ierosinātiem grozījumiem. Man būtu divi vispārēji komentāri ja tā varētu sacīt. Pirmais komentārs ar to bija nākuši klājā jau agrāk, kad referente prezentēja savu atzinuma eh, priekšlikumu. Tas attiec eh, uz iekārtām uz kuģa. Mēs uzskatījām šo grozījumu svarīgu navigācijas drošības vārdā un arī iespējami glābto personu interesēs. Taču mēs uzskatījām, ka tai, tam jābūt regulējumam attiecībā uz kopējo jūras robežu aizsardzības ietvaru. Tas attiec, piemēram, uz sēgu, uz sēgu ūdeni, pārtiku. To klātbūtni uz kuģa ir jāatstāja konkrēto komandu ziņā. 14. grozījumā ir atsauce uz divpusējiem nolīgumiem. Tur ir atsauce uz pamatiesībām. Tur atsaucoties uz divpusējiem nolīgumiem, mēs uzskatām, ka tas nav nepieciešams, jo princips ir tāds, ka dalība valstis netiek atbrīvotas no to uzņēmumu atbildības aizsargāt pamatiesības, neatkarīgi no divpusējiem nolīgumiem, kas par šo tematu varētu tikt noslēgti ar trešām valstīm. Un tad eh, pienākums eh, paziņot pēdējo, mm, pēdējo mm, instanci, jāskatās vēl, kā to varētu nodrošināt. Vai vēl kāds piebilstams? Paldies. Nē. Es nodošu to tālāk. Paldies. Labi, tad atgādināšu. Deputātiem mēs rīt balsosim par atzinumu, ko mēs tagad darīsim. Būs uh, pauze līdz 15.45, un tad pievērsīsimies Baha kunga ziņojumam. Tad cerams, visi ēnu referenti būtu klāti. Tā tad neilga pauze līdz 15.45. Un aicināšu grupu pārstāvjus paskatīties, kur ir pārējie deputāti, jo es tā kā priekšstādātājs jūt, jūtos mazliet vientuļi, es tik redzu tukšas krāšas manā priekšā. Tātad tiekamies 15.45. Okay, colleagues, I'll... Labi, kolēģi, saka priekšsēdētājs, atsāksim sanāksmi. Un nākošais darba kārtības punkts ir grozījuma izdarīšana regulā par pasažieru tiesībām sakarā ar iekāpšanas atteikumu lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos. Tātad vispirms eh, runās referents un tad IMCO komitejas pārstāvis un tad vārdu dosim ēnu referentiem. Tā tad, eh, Džordž, pasažieru tiesību pārskatīšana. Apjomīgs darbs, lūdzu, vārds tev. Paldies, priekšsēdētāji. Cienījamās kolēģis un kolēģi, es labprāt nākamajās minūtēs jums eh, sniegtu fonu informāciju par maniem priekšlikumiem par eh, regulu, regulu par pasažieru tiesību un uzsver dažus um, būtiskus punktus un precīzāk tos paskaidrot. Kā jau ziņojuma paskaidrojumā rakstīju, mani priekšlikumi principā virzās uz apstiprinājumu un esošo pasažieru tiesību stiprināšanu. Es domāju, ka šodien situācija tāda, kā tā ir tagad, kā tā ir izveidojusies, nav apmierinoša. Bieži vien ir nepilnīga un nav vienota īstenošana, bet arī nav um, ļoti daudz ir neskaidrību Kad es šeit paraugos uz komisijas priekšlikumu, tad man ir jākonstatē, ka salīdzinājumā ar aktuālo situāciju tas nedod pārāk lielu PVN pasažieriem pievienoto vērtību. Gribētu šeit pieminēt vairākus piemērus. Pagarināt uh, novēlošanās laikā no 3 stundām uz 5 stundām, attiecībā uz garākiem laikiem pat uz 9 vai 12 stundām sašaurināt uh, izmitināšanas pienākumu, ja ir uh, īpaši apstākļi uz trīs naktīm pa 100 eiro, 12 stundas uh, attiecībā uz aviokompānijām pasažieriem, attiecībā uz pašu uh, lidmašīnām, tās ir jā, jātransportē. Jā, pirms eh, ir eh, iespējams šeit pārkādos citām. Un arī nav nekādu grozījumu attiec, attiecībā uz uh, rokas bagāžu, uz cenu caurskatāmību un uh, lidkompāniju maksātnespēju. Uh, šeit ir tādi pamatprincipi. Attiecīgajiem pasažieriem tiesības netiek piešķirtas automātiski no avio kompānija puses. Pasažieriem individuāli, zinot savas tiesības, ir jāizņēs pretensijas lieliem starptautisku operējušiem uzņēmumiem klienti šeit eh, nejūtas eh, sevišķi droši, tāpēc, ka šī visa procedūra ir ļoti sarežģīta, ļoti daudz pasažieru augsto izmaksu dēļ un iegūdāmā laika un darba dēļ daudz pasažieru neiesniedz lietu tiesā, un dažas aviokompānijas to izmanto, lai nemaksātu kompensācijas principā. Ja mēs šeit salīdzinām skaitļus, tad tas viss izskatās jau konkrētāk. Tikai attiecībā uz 1% lidojumu uh, darbības jomā rodas problēmas, kas eh, pasažieriem dod tiesības uz kompensācijām. Apmēram 2% no pasažieriem, kuriem ir tiesības uz kompensācijām, tiešām prasa tās. Attiecībā uz 100 lidojumiem, uz 100 pasažieriem, tas ir 2 no 10 tūkstošu pasažieriem. Un tad vēl nekādā gadījumā nodrošinās, ka šie divi pasažieri arī patiešām saņēma savu pieprasīto kompensāciju. Finansiālais noslogojums uzņēmumiem manuprāt, pašlaik ir samērā mazs. Pārsteidza mani īstenībā komisijas priekšlākumā sekojošais eh, citāts. Augstākas izmaksas aviokompānijas eh, eh, noved tādā situācijā, ka tās mēģina neīstenot pasažieru tiesības. Es gribētu jautāt, vai tā ir tāda kā atzīšanās, ka uzņēmumi izmaksu dēļ uh, nerespektē likumu, un kā reakcija uz to, vai tad mums likumus, vai likumus būtu jāpielāgo avio kompāniju praksē, es domāju, tā nedrīkstētu būt. Šī avio kompāniju atteikšanās maksāt kom eh, kompensācijas ir izraisījis vairāku lietu izskatīšanu Eiropas Savienības tiesā. 39 procedūras procesi arī šo, šodien ir notikuši. Gribētu pieminēt tikai svarīgākos, piemēram, šo Stērģen nolēmumu 2009. gads. Tur bija lēmums, ka pasažieriem, ja ir liela nokavēšanās, ir tiesības kompensācija. To apstiprināja Nelsona lieta, un komisijas priekšlikums šos eh, nolēmumus gan piemin, bet daļai tos atšķaida vājina. Ja Stērģen uh, nolēmumā jau pēc trīs stundu novēlošanās bija jākonversē, tad komisijas uh, priekšlikumā tur ir jau tādi kā etapi ieviesti, un tur no pieciem, attiecīgi deviņiem un divpadsmit stundām tas tiek palielināts šis laiks. Es domāju, ka, ja ir šādi konkrēti piemēri, tad to var ļoti konkrēti iztēloties. Piemēram, lidojums no Londonas uz Ņujorku, kur ir 15, 15. Uh, ir uh, lidmašīnas ienākšanas laiks un ir bijusi 11 stundu novēlošanās, un tādēļ ir tikai nākošajā dienā divos no rīta lidmašīna ielidojas. Pēc jauniem notiekumiem nav nekāda tiesība uz kompensāciju. Tādēļ es gribētu, lai atkal šis laiks tika piemērots, pielāgots sākotnējiem nolēmumam. Tas nozīmē, ka 3 stundas Eiropas Savienībā un 5 stundas uh, tālu distanču lidojumos. Vajadzētu šos uh, novēlošanas laiks, par ko pienāks kompensācija, vienādot, un līdz 3500 km vajadzētu uz 300 eiro un 600 eiro tur, kur pārsniedz 3500 km. Tas būtu, lai būtu labāk pārskatāms, tas viss klientam patērētājiem. Vēl viens ļoti svarīgs Eiropas kopienu tiesas nolīgums ir tas saucamais Valentīna Hermana eh, nolēmums no 2008. gada. Šis nolēmums eh, nosaka, ka tehniskie, tehniskās kļūmes nav pašas par sevi ārkārtēji apstākļi. Manā ziņojuma projektā es apstiprinu to, ka tehniskās kļūmes ir eh, parasti normāli izaicinājumi, un tikai atsevišķos izņēmumos gadījumos tie var būt uh, radušies uh, dabas katastrofu dēļ vai sabotāžas aktu dēļ. Un, ja pasažieri nav, nav pietiekami zinoši par savām tiesībām. Lai to novērstu, es iesaku arī stiprināt informācijas pienākumu un prasīt arī, lai lidostās būtu pārstāvēti avio kompāniju kontaktpersonas, kuri problēmu gadījumā varētu palīdzēt. Vēl viens svarīgs sadaļa ir arī cenu caurskatāmība. Uh, Šeit ir ļoti svarīgas klauzulas vispārīgajā reglamentā. Tur vajadzētu jau pērkot lidojumu. Tur vajadzētu jau ar ļoti konkrētiem priekšlikumiem visu uzlabot, lai jau rezervēšanas laikā nebūtu nekādu neno, neviennozīmīgu lietu. Piemēram, ja iekāpšanas uh, dokuments tiek izsniegts, bieži vien ir tā, ka tas kaut galā ir lielāka kopēja cena nekā pērkot bijusi lidmašīnas, uh, lidmašīnas bieti. Un arī kādreiz pasažieri nedrīkst ņemt līdzi māsus, uh, māsus priekšmets, piemēram, mētējus, lietu sargus, kas attiecas uz uh, avio kompāniju maksātnespēju. Tur es uh, šeit runāju arī par parlamentu prasībām. Pasažieriem vajadzēja būt uh, nodrošinātiem par tādiem gadījumiem, ka tiešām avio kompānijas ir maksātnespējīgas, ja, piemēram, šajā. Uh, šajos uh, direktīvā par kompleksajiem ceļojumiem, un manā 42. grozījumā tas ir pateikts, kādā veidā to var izdarīt. Piemēram, apdrošināšanu uh, ja nu, bijusi novēlošanās jau e, lidlaukā, tad, manuprāt, 4 e, stundas daudz par garu, 5 stundas ir par garu, es atvainojos, un jau pēc divām stundām e, pasažieriem ir tiesības kāpt ārā no šīs lidmašīnas. Lai uzsvērtu to, ka man ziņojums ir tāds līdzsvaros, gribētu arī uztvert, ka ir arī priekšlikumi, kuri tiešām arī pakāpes pretī, panākas pretī aviokompānijām. Piemēram, es apstiprinu, ka šajā, ja pasažieris nav ieradies, ka ja jau ir samaksāts uh, turp un atpakaļ lidojums, ja pasažieris nav ieradies, tad uh, nav jāmaksā kompensācija. Es domāju, ka šeit um, ja tad es tā sadalīts par posmiem, šāds priekums, tas ir pārāk tālējoši. Tātad, nākamais piemērs ir novēloti e, tālākie ceļojumi. Pirmkārt, atbildība vajadzēja būt pie, pirmajā, pie pirmais aviokompānijas, tas saucamais tās aviokompānijas, kura ir transporties kā pirmā pasažiera, jo tā ir izraisījušo nokavēšanos. Es domāju, ka šeit, ja ir par uh, e, e, maziem novēlojumiem runa, tad vajadzētu būt tiesībām uz kompensāciju maksājumiem. Ja, uh, pasažieris ir nokavējis eh, vairāk nekā 90 minūtes, un eh, ja kopējā nokavēšanās ir 3 līdz 5 stundas, tad vajadzētu būt eh, tiesībām uz paredzētiem kompensācijiem maksājumiem. Tālākie aspekti ir īstenošana. Šeit es iesaku pasākumus, kas cits starpā atsaucas arī uz jau pieņem, pieņemto direktīvu par tā saucamo alternative dispute resolution, un tur dalību valstīm ir pienākums radīt uh, savas valsts konfliktu risināšanas eh, koordinācijas punktus, tātad neslēdzot ceļu pasažu tiesu. Es sagatavoju šo ziņojumu, runāju daudzām iesaistēm pusēm un uzklausīju viņu argumentus, kas man traucēja. Man traucēja daļai negatīvā principālā attieksme no dažiem ražotājiem, no šīs sektora pārstāvjiem. Jo viņu pasažieri uzskatīja par tādu kā traucēkli. Tādā ļoti labi darbojošamies ķēdēs, uzskat, kas ir ļoti negatīvi, jo es vienmēr esmu pieņēmis, ka katrs var justies kā viesis, kā pasažieris, ka viņa tiesības tiek ņemtas nopietni. Es ar lielu interesi gaidu kolēģu reakciju un esmu pārliecināts, ka mēs nākamajos mēnešos un nedēļās vēl ļoti detalizēti un intensīvi runāsim par dažādiem punktiem. Lielas paldies par uzmanību! Thank you, Mr. Bach. Mr. Māja for Imko. Paldies, Baha kungs. Jā, vielen dāk. Māja ar kungs Imko vārdā. Paldies, priekšādētāji. Mans ziņojums no Imko puses pašlaik tiek tūkots drīz viņš būs pieejams visās valodās, bet uh, man priecē tas, ko es tikko kā dzirdēju, ko teica kolēģis Bahs, jo mēs no paša sākuma jau šeit esam panākuši ļoti lielu vienprātību, par to esmu cieši pārliecināts saskaņā to, ko tikko dzirdēju. IMCO ir uh, atbildīga par uh, patērētāju tiesībām, tādēļ galvenokārt vērsi šeit savu uzmanību uz patērētāju tiesībām, bet ņemot vērā arī ar pamatotajām uzņēmumu tiesībām. Bet arī es uzskatu, ka kompensāciju maksājumam ir jābūt vienkāršotam. Nevajadzētu būt tādam sadalījumam trim daļām, bet tā kā teica kolēģis Baks, divi ar divām dažādām summām. Bet es domāju, ka mums vajadzētu runāt par to, vai uh, šo lielumu mēs varētu ierobežot attiecībā uz lētajiem lidojumiem, uz, uz um, cenu, šī lidojuma cenu. Ja kāds maksās 29 uh, eiro un ir skaidri pateicis, ka viņš grib lidot ar, ar uh, tik lētu, tad to nevar tiešām tik uh, maksāt ar tik augstu kompensāciju. Viņš arī to nevar prasīt kā pasažieris. Tad, tad eh, attiecībā uz lētiem lidojumiem tam vajadzētu, nevajadzētu pārsniegt uh, biļetes cenu un blakus izmaksas. Tālāk, uh, kas ir uh, kompensācijas maksājums, tālējušākais kompensācijas maksājums. Tas ir man, kas diezgan neskaidrs. Šeit nevajadzētu pierēķināt klāt kompensācijas maksājumiem, ja ir vēl papildus kompensācijas iespējams mēs līdz ar to atrisināt ļoti lielu tādu striedu gadījumu. Tātad šādu izlīdzinošo kompensācijas maksājumu tas vienmēr ir, ja kāds var prasīt vairāk pamatoties uz likumīgajām prasībām, tad viņš arī var prasīt vairāk. Gaidīšanas laiks, tad, ja ir uz krēceliņa bijis jāgaida, es pilnībā piekrītu kolēģim Paham. Kompensācijas tiesības, lai, nu, lai viņš pasažieris tiktu nogādāts tālāk. Arī par visiem šiem punktiem mēs esam vienotās domās. Mums ir vēl pāris punkti, ko es gribētu papildus piemērt par noilgumu. Noilgums dalībās tiesībās ir paredzēts. Un, manuprāt, šajās Eiropas līmeņa tiesībās vajadzētu eh, divu gadu noilgumu paredzēt Eiropas līmenī, lai nebūtu neskaidrības no valsts uz valsti un lai iekšējais tirgus darbotos vienā režīmā jālauz galva arī par sarakstu par to, kas tad ir ārkārtēji apstākļi. Ka tādi eksistē, ir skaidrs. Bet komisija arī šeit ir mēģinājusi tos skaidrāk noformulēt. Manuprāt, tas nav īsti izdevies. Tehniskas problēmas, kolēģis Baks jau pieminēja, mums tos vajadzētu noformulēt skaidrāk. Piemēram, tikai ārpus tā, kas normāli tiek paredzēts kā kontrolas pasākums tehniska problēma var būt iemesls tāda, ka aviokompanija nav atbildība, bet viss, kas attiec uz normālo kontroli, uz parasto kontroli, par to ir atbildīga aviokompānija. Ja viņi paši ir rīkojušies nolādīgi, tad pasažieri pie tā nav vainīgi. Laiks, slikts laiks, kā pa... un ja tādēļ nokavējas, tas ir sarežģīts jautājums. Man pašlaik pašam ir viena tāda lieta, kuru aviokompānija saka, jā, bija slikts laiks, bet patiesībā tas nebija slikts laiks. Tie vienkārši noveda pie sastrēgumu, un sastrēgums tika ņemts par pamatu, lai pateiktu, nu jā, mēs šeit eh, nosverosim divas, trīs eh, lidojumus, un tad tas sastrēgums samazināsies, un tad nākamo lidojumu mēs varēsim ar eh, pilnu pasažieru skaitu laist gaisā. Tie ir uzņēmuma lēmumi, bet ne jau tādēļ, ka ir bijis slikts laiks, šeit vajadzētu ļoti skaidri noformulēt informācijas eh, tiesības un tiesības iesniegt eh, sūdzības. Šeit līdz šim nav bijis tādas patiesas iespējas. Es vēlos patiešām tādu patiesu kompensāciju, kas nāktu par labu patērētājiem un lai tiešām būtu arī iespēja sankcijām. Arī pirms pāris dienām es saņēmu atbildi par vienu lietu, kurā vienkārši tiek teikts, ka prasītāja iekšējie dokumenti netiks sniegti Ne, un ja jūs iesiet uz tiesu, tiek teikts, ja būs tiesa, tad mēs redzam iespēju šos dokumentus uh, izmantot un tādā veidā uzvarēt šajā procesā. Tas nav iespējams, kolēģis un kolēģi. Pasažieriem jābūt iespēja saņemt visas pieejamo informāciju un pašam jānovērtē, vai viņam ir iespēja uzvarēt tiesā vai ne, bet nevis tikai tiesas zālē. Tas ir par vēlu. Principā tā, kā teica arī kolēģis Bahs, uzņēmumi mēģina, ja runa ir par kompensāciju maksājumiem, galvenokārt tās tiesības, kuras mēs esam noteikuši, vienkārši atteikt. Viņa neņem vērā Eiropas tiesības. Tas ir vairāk nekā vienkārši izlavīties ārā no šīs situācijas kaut kā laipot un lavierēt. Uh, Tādēļ šeit gribētu labāku pieeju ar sankciju iespējām, komersācijas eh, valūtu, tā tā tēniska lieta, bet es domāju, patērētā interesēs būtu skaidrāk, ja mēs šeit nevarē, neizmantot šīs eh, īpašās eh, prioritāras tiesības, bet šeit mēs varētu eiro ņemt par pamatu. Tad būtu saprātīgi skaitļi, un tas varētu ļoti viegli pielāgot. Kopumā, sirsnieks, paldies par ielūgumu, ka es jūs komitejā varēju uzstāties Mums ir tāda ļoti liela vienprātība. Ir arī vēl dažas atsevišķas eh, neatrisinās detaļas, kas vēl ir jāpas, jānoskaidro, un vairāk kārt mums būs jāsanāk vēl kopā, jārunā, lai panāktu tādu saprātīgu priekšlikumu. Paldies! Thank you, Mr. Meyer. Paldies, Maiera kungs, grupu vārdā, sociālistu vārdā. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais de manière générale. Verņo kundze, paldies priekšsēdētāji. Vispirms vēlos eh, pateikties mūsu kolēģim Vaham par viņu lielisko darbu, jo viņam ir, viņš mēģināja ņemt vērā visus priekšlikumus un dažāda veidā uzlabot savu priekšlikumu, un to viņš darīja ar vien aizstāvot pasažieru intereses, ar vien paturot prātā nepieciešamību uh, situāciju pēc iespējas padarīt skaidrāk, jo juridiskā noteiktība ir svarīga visām iesaistītiem pusēm. Tagad um, uh, vispārīgi sacīšu, ka augsts vērtē jebkurus piedāvājums, kas uh, iestājas par patērētāju interesēm, tā ir skaitā arī uh, neaizsargātās sabiedrības grupas, piemēram, invalīdus. Pasažieru aizsardzība līdzsabiedrības bankrota gadījumā vai pienākums katrai, katrai līdzsabiedrībai paredzēt kontaktpersonu jebkurā lidostā, tas viss ir ļoti labi atbalstāms. Runājot par dažādiem termiņiem, man šķiet, ka mēs te varētu rast vienošanās, kaut arī vēl varētu runāt par konkrētajiem noteikumiem. Jaunais aprēķins eh, saistībā ar aizkavēšanos un par konkrēto laiku, eh, no kura brīža ir nepieciešama kompensācija. Par to visu var vienoties. Kaut arī man liekas, ka laiks līdz 45 minūtēm aizkavēšanās par tādu laiku kompensāciju nepieprasa. Ir daudz bijuši te debašu pār līdzsabiedrībā un par konkrētajiem sliekšņiem kompensācijai. Tātad 5, 6, 9, 12 stundas. Mēs, ja mēs atteiktos no trešā lidojuma garuma posma, kas ir pāri par sešiem, eh, sešiem tūkstošiem kilometru, uh, tad tas ir atbalstāms. Varētu paredzēt uh, brīvprātīgu vienošanos ar pasažieru, jo dažkārt tas ir uh, viņu interesē vairāk nekā kompensācija naudas izteiksmē. Un uh, es arī atbalstu to, ka atbildība ir jāpaliek uz tā uzņēmumu līdzsabiedrības pleciem, kas ir atbildīga par aizkavēšanos. Turklāt mēs varam arī paredzēt, un man šķiet tas ir svarīgi, labāku informāciju sniegšanu pasažieriem par uh, savienojuma laiku un par to, uh, cik daudz laika ir reāli nepieciešams, lai pārietu no vienas lidmašīnas uz otru lielās lidostās. Uh, varētu paredzēt to, lai um, operatori neprasītu pārāk lielu maksu par uh, um, savienojumu nodrošināšanu. Uh, man liekas, ir arī labi, ka ir paredzēta dažādas uh, dažādi um, sliekšņi viesnīcām, uh, Uh, un es arī uzskatu, ka tad, ja ir par 1,5, kad ir 1,5 miljonu pasažieru uh, bijuši aizkavējušies konkrētai aviokompānijai, tad ir arī īpaši pasākumu. Runājot par rezervāciju, kas netiek izmantot, varbūt ir jāparedz sistēma, kas ļautu līdz sabiedrībām atkal pārdot uh, š, šīs vietas lidmašīnā, tad, kad tās ir pārliecinājušies par to, ka pasažiem nav nodoma ceļot. Taču nevienmēr viss ir jāparēdz. Uh, turp un atpakaļ lidojumu. Runājot par bagāžu, es pilnīgu atbalstu referentu pieeju par uh, mūzikas instrumentiem un uh, beznodokļu zonā nopirktajām precēm. jābūt ir caurskatāmākām cenām šajā zonā pirktajām precēm un arī um, mūzikas instrumentu pārvadāšanai, un te es pilnīgi atbalstu referentu. Taču ir jādefinē konkrētais uh, dokuments, jāparedz, kādās valodās tas būtu pieejams, lai pasažieriem viss būtu skaidrs. Turklāt ir jānoskaidro atbildība attiecībā uz personīgo datu koordinēšanu. Katrā ziņā pa pasažieriem pavisam skaidri jātiek informāti, jābūt informātiem par to, kas notiek, ja viņi atsakās no šīs informācijas sniegšanas. Man šķiet, ka ir svarīgi ir izveidot pozitīvo sarakstu, kuros gadienos stājas spēkā izņēmums situācijas. Man šķiet, ka izņēmums situācijas ir tādas, kas jau pēc to dabas vai cēloņa pa, paredz to, ka līdzsabiedrība nevarēja neko iesākt, pat tad, ja tā būtu īstenojis visus iespējamos pasākums. Es domāju, ir jādara vēl vairāk, lai panāktu lielāku koherenci un harmonizāciju starp dalību valstīm, lai tiesības būtu vienotas un attiektos vienādas visiem pasažieriem līdz sabiedrībā. Vismā var sacīt, ka risinājums atrast ir labs. Vēlreiz pateicos referentam par viņu darbu, un es kā ēnu referenti no uh, transporta komitejas un arī IMCO patērētāju aizsardzības komitejas vicepriekšsēdētājs uzskat, ka mēs varam rast līdzsvaru, jo tad, ja pasažieri tiek labāk apkalpoti, tādi kā, piemēram, viesi. Pieredz, redzēdami, ka viņu drošība pieaug, viņa vairāk uzticējusies līdz sabiedrībām, līdz ar to viņa arī uh, uzlabot šo uzņēmumu tēlu, un, protams, arī sniegs savu ieguldījumu, lai šīs līdzsabiedrības eh, godīgā konkurencē būtu uh, sekmīgs. Maisners kundze. Paldies priekšādātē. No sākuma par to, kas varbūt nav tieši ar to saistīts, bet uh, es mūsu priekšādātēm jau teicu šodien. Bija šodien vairāk deputāti, kas uh, sūdzas uh, par. Uh, trūkstošo informāciju no Briseles lidostas. Es zinu, ka tas nav runa par līdzsabiedrībām, bet par lidostu. Es zinu, ka ir arī citi, e, jo bija robežu kontrolas, bija vairāk stundas jāgāda diplomātu pase un uh, pastāvīgā klienta kārtīts arī neko nelīdzēja. Un es uh, to tiešām arī vajadzētu uh, noskaidrot. Es runāšu tagad eh, savisāra kundzes vārdā. Es runāšu angļu valodā, jums nostājas dokumenti. Like es gribētu pateikties referentam par labo eh, darbu. Sadarbība ir bijusi ļoti ražīga, un to mēs varam redzēt arī no e, projekta. Vispirms es gribētu uzsvērt, es piekrītu, ka piecu stundu kavēšanās ir pārāk ilga, ja vairums lidojumi ir ap divām stundām. E, stēdžena lietā tiesa lēma, ka trīs stundas jau ir ilgs kavējums. Otrakārt, tātad e, par e, šo atteikumu izmantot atpakaļ lidojumu, es arī piekrītu. Vēl ir jāpārskata atceltā lidojuma definīcija Un vispār es domāju, eh, es atbalstu kompensāciju 300 eiro par atceltu lidojumu, bet eh, tam ir jābūt limitam. Eh, summa ir atkarīga no biļetes cenas. Vēl ir jāapspriež gadījums, ja ārkārtējos gadījumos tiek atcelti vairāk lidojumi, uz cik lidojumiem tas attiecas. Tas ir īpaši svarīgi mazām aviolīnijām ar mazu lidmašīnu skaitu. Vēl ir jautājums par eh, mērķiem, ceļu mērķiem, uz kuriem ir tikai ap diviem reisiem nedēļā. Arī ir jāprecizē eh, papildus eh, bagāžas apjoms, un pasažierim ir jābūt iespējai nopirkt lidostā preces un ņemt tās līdzi, bet ierobežotā daudzumā. Vispār šis ir ļoti labs priekšlikums un labs pamats sarunām. Paldies! Mihēls no zaļajiem. Jā, paldies arī arī referentu vārdu un no abiem abu referentu puses mēs arī ļoti atbalstām. Var tikai teikt, ka šorīt no rīta mana lid, lidmašīna bija laikā. Es biju laikā, bet kas notika pēc tam? Man pusnakti bija jāgaida mans čemodāns. Un tas notiek vienmēr. Es maz neskaidu parasti, cik esmu par vēlu, jo citādi es izrunāju muti sausu un, ja runa ir par to, tad es saku, nu jā, bija jau laikā. Mums visiem tā iet. Gribētu jautāt komisijai, kas komisija īstenībā ir ienācis prātā šādu uh, projektu iesniegt, jo īstenībā jūs gribat līguma pārkāpumu, kas nemitīgi noteikti, un jūs to gribat aizstāvēt, jo ne jau par vēlti Eiropas komitejas teica, 5 stundas kaut kas neiespējams. Es noslēdzu līgumu ar līdzsabiedriem, un tad viņi saka, tad un tad jūs būsiet nogādās laikā, un es eh, esmu nogādās par vēlu, un es vēl esmu esot vainīgs, un kas kaut kādā notiek. Taču notiek katru dienu, jūs arī lidojat, jūs taču to redzat. Mums tagad ir eh, laika grafiki, eh, kas varētu būt tikai tad darboties, ja neviens nekā piekšā un nekā pāri un lidmašīnas. Jums taču arī jābūt interesē par to, par to mainīt, un šādi uh, lidošanas laika grafika, kur ir skaidrs, ka kavēsies, tas viss ir vienkārši nesaprātīgi. Li līdz sabiedrībām ir jāsastāda tāda grafika, ko tās tiešām var arī izdarīt, un tādēļ ir sankcijas. Ne jau tādēļ, lai līdz sabiedrības daudz maksā, bet tikai tādēļ, lai tā, tās būtu laikā precīzi, un ja tās tādas būs, tad mums nebūs nekāda prasība, lai viņi maksātu kompensācijas. Viņiem tiešām tas jādabū savās galvās, nevis vienkārši jāsaka jā. Mums ir jāsaprot, ka viņiem ir, jā, ir, viņi ir uzņēmumi, viņiem jāpelna nauda, un tas visus pasažieru rēķina. 72% no visiem pasažieriem, kam ir kompensācijas, tie vienkārši netiek ņemti vērā. Viņiem netiek maksāts. Un arī jūs, un arī politikas pārstāvjiem mēs esam pieņēmuši lēmumu, tas vēl bija pirms man laika, no nu, piecas, piecām stundām ir jābūt kompensācijai. Eiropas kopiena tiesa teica, nē, tas nav iespējams, tas tā tāds pliķis mums visiem, arī komisijai. Un, ka jūs paņemat šo nolēmumu ar pamatu, lai to uzlabotu, to mēs no jums gaidījām, bet uh, jūs sakāt, mūs neinteresē šīs nolēmums, kas vispār ir Eiropas Savienības tiesa. Mēs turpināsim rīkoties tāpat kā tālāk un vēl vairāk un, ja es lidoju no Frankfurtas uz Losandželosu un pēc 11.5 stundām ierodos to un nevis paredzētajā laikā, tad man tiek eh, pateikts, jā, nu sameklē kaut kādu viesnīcu. Mēs zinām, ka tie, kas orientējas šajā pilsētā un līdz sabiedrībām tā taču ir, eh, viņiem ir pieredze Un eh, droši vien, ka jau pusgadu ātrāk jau viņi zina, ka būs šis kavēšanās, viņi jau sen varēja rezervēt viesnīcu, un tas, to viss nevar pieņemt. Otrais punkts - ārkārtas apstākļi. Uh, Kas gan ir ārkārtas apstākļi? Tiek darīts tā, it kā tas notiek katru nedēļu. Kopš otrā pasaules kara vien, vienīgo reizi tas ir noticis. Tagad ir tāda norma, ja lidmašīna nav vēl e, pacēlusies gaisā, e, un ja ir e, tehniska kļūme, un ja jau ir sākus kustēties, tad tas skaitās kā ārkārtas e, apstākļi. Un e, tas tiek uzskatīts par ārkārtas apstākļiem Kā gan tas ir iespējams? Iedomājieties, kādu no spiedieniem tiek pakļauts pilots. Viņš zina, ka es nedrīkstu braukt tāļot, kaut kādā veidā kaut kas tur nav pareizi, bet viņš sāk braukt, lai tas būtu ārkārtas apstākļi, nebūtu jāmaksā. Kā lai vispār var ienākt kādam prātā pieņemt šādas normas? Šķiet, ka arī nav neatkarīga konflikta risināšanas uh, iestāde. Dzelzceļā tāda ir, bet kādēļ šeit aviokompaniem tāda nav. Ja es, eh, ja man ir sūdzība, kā es varu dabūt telefonu numuru, kā es varu runāt ar Libas sabiedrībām. 90% no tiem, kuriem ir tiesības komercēt, to nemaz nedara, jo viņiem viss šie procedūra ir pārāk ilga un gara, un viņi vienkārši to nedara. Un tādēļ mums arī tur nav vajadzēja nekāda ierobežojuma, tas ir viņu normālās tiesības, jo pasažieriem ir tiesības. Teikšu vēlreiz. Līdzsabiedrības saņem katru gadu no Eiropas nodokļu maksātājiem, jo viņi pretēji dzelzceļu uzņēmumiem, eh, viņiem nav jāmaksā eh, PVN un, eh, un um, degvielas nodoklis, un viņi ļausties, ka viņiem nesot naudas, bet viņi 30 miljārdus dabū kā dāvanu, un viņi nekaunās atteikt maksāt kompensācijas. Tas ir vienkārši neiespējami. Tādēļ es esmu par godīgiem likumiem. Uh, gan attiecībā uz dzelzceļu, gan arī attiecībā uz aviosaviedrībām. 25% ir dzelzceļam, ja ir 1 stunda aizstāvēšanas, 50% ir 2 stundas. Jā, es piekrītu IMCO komitejai, bet vajadzētu arī tieši tāpat kā 25 un 50% tāpat kā dzelzceļā pēc 1 stundas, pēc 2 stundām. Tas ir vienkārši brīnišķīgi. Un ja man ir pirmās klases biļete un esmu samaksājusi uh, 5000 eiro un dabūtu, dabūju apakaļ 250, tad to arī tas ir nesamērojami tādā virzienā es to atbalstu. Pēdējais punkts par uh, lielajiem bagāžas, par lielo bagāžu. Mēs to esam panākuši arī attiecībā uz ātriem vilcieniem. Tur mēs to esam panākuši arī attiecībā uz uh, Libisabriem. Mēs to tieši tāpat arī varam prasīt. Paldies, Fosters Gonz. Uh, thank you, Chairman, and, uh... Paldies. Es atvainojos, ka uh, mans lidojums aizkavējies, tā, tad es, es palaidu garām e, ievadu piezīmes, bet es apsveicu līdz šim padarīto. Mums ir grupas nostāja, bet noteikti mums ir jautājums par Gibraltāru e, no apvienotās karalistes un, ja Eh, problēma netiks atrisināta, tad mēs neieviesīsim nekādas izmaiņas. Un eh, tagad pārējām pie eh, šī jautājuma, par ko mēs runājam. Ņemot vērā tiesas praksi, ir jābūt skaidrībai par to, kā virzīties uz priekšu, un arī savā laikā vulkāns radīja lielu haosu. Tā tad ir jāatrod um, veids, kā tikt galā ar šīm problēmām, un uh, komisijas priekšlikumā pēc mūsu domām ir um, daži pozitīvi ieteikumi, ne visi, bet uh, daži par uh, stundu skaita palielināšanu līdz piecām. Tā ir laba uh, ideja, jo uh, šis jaunais priekšlikums apskata e, ticamāku situāciju. Ir citi jautājumi, kuros mēs gribētu palikt e, pie esošās kārtības par īpašām situācijām. E, šeit ir jāvienojas, ko tās nozīmē, un um, ir jau panākta vienošanās par to, uh, Eh, kurus, kuras situācijas uzskatīt eh, par eh, īpašām. Un ir viegli runāt, bet šis jautājums ir ļoti sarežģīts tehniski. Tātad, kā mēs novērtēsim katru situāciju, vai tā ir ārkārtēji vai nav. Par uh, Eh, gadījumiem, kad eh, pasažieris eh, izmanto vairākus lidojumus pēc kārtas, tātad, ja viens no šiem lidojumiem aizkavējas, tad kas notiek, kādā veidā šeit tiek izmaksātas kompensācijas. Piemēram, dažreiz ir gadījumi, kad uh, Eh, reisi kavējas vesels trīs dienas. Ir jābūt ļoti eh, piesardzīgiem, jo es negribētu, lai eh, būtu negatīva ietekme uz mazajām lidostām. Un uh, arī eh, ir eh, nepieņemama tāda situācija, ka pasažieriem eh, nav skaidrs lidostā, kur viņiem ir jādodas par novirzīšanu uz citu transportu veidu. Es, piemēram, ja es, piemēram, braucu, uz, eh, braucu ar vilcienu eh, Francijā vai Beļģijā, piemēram, ja ir kāda eh, avārija, vai var uzreiz šo pasažieri pārvirzīt uz citu transporta veidu un tā tad kā tiek pieņemti lēmumi un kas ko kas par ko maksā, jo, piemēram, no vilciena, ja gadās problēma, tad nevar eh, pāriet uz līdmašīnu tik vienkārši. Par eh, šo eh, sektora neizmantošanu ir jautājums, ja uzņēmumam ir līgums Eh, tā tad, ja ir noskaidrots, ka ir eh, labi atpakaļ eh, reisi, tad šeit ir jāpadomā arī, kā, kā tiktu izmantoti atpakaļ lidojumi. Par kabīnas bagāžu un beznodokļu veikalos iepirkumiem pasažieris var nopirkt daudz ko, uh, un, eh, protams, viņš nevarēs paņemt eh, visu, eh, visus pirkums iespējamos līdzi. Šeit tas ir gaisa pārvadātāju uzdevums noteikt, ko pasažieris var ņemt līdzi. Tā tad ir jābūt precīzai informācijai, ko pasažieris var un ņemt līdzi un ko viņš nevar. Tas ir ļoti svarīgi. Protams, ir arī vēl citi jautājumi, un noteikti mēs ko referentu sanāksmē vēl tos apspriedīsim. Kā es teicu, ir nopietnas grūtības ar dažiem jautājumiem, bet varbūt mēs atradīsim risinājumu, varbūt nē. Šie ir daži svarīgākie jautājumi, ko es minēju, un vēlreiz paldies referentam par ieguldījumu. Paldies! Tātad, vai es varētu tagad lūgt runātājus iekļauties trijās minūtēs? Tātad pašlaik man ir runātājs sāraksts. Mr. Cock, Mrs. Senelova, Mr. Bradbourne. Anybody else wants to... Vai vēl kāds vēlas runāt? Tātad, ja nē, tad vārds Groša kungam. E, lūdzu, trīs minūtes. Paldies, es gribētu vispirms referentam teikt paldies kolēģim Šaržam par paveikto darbu. Mums tautas partijā viens no būtiskākajiem mērķiem ir mācīties no pagātnes, tur, kur e, likumdošana nav pietiekami skaidra, uh, ir jārada likumi, lai aizsargātu pasažierus, un lai tas nerada vairāk problēmas nekā labumus. Tā ir absolūta prioritāte. Ne tikai uzlabot tiesības, bet eh, principā radīt juridisko paļāvību. Atgriežos pie tā, ko tikko ko teica kolēģi Fostere attiecībā uz bagāžu. Ja to vienkārši nosauc par bagāžu, un ja zina, ka attiecībā uz kundzēm vai kungiem runā par uh, rokas bagāžu, tad jau ir zināms šī starpība. Ir zināms, ka sieviešu bagāžu parasti tāda, vīriešu bagāžu parasti tāda. Es varētu iedomāties, ka šīs lietas varētu ļoti nepārprotami aprakstīt. Ja kaut ko var ņemt līdzi, tad, manuprāt, to ir uh, jāuzraksta arī mēri, un tā būtu juridiskā paļāvība, kas attiecas uz saistītiem lidojumiem, kas uh, ir būtiski. Es domāju, ka Ir daudzas uh, līdzsabiedrības, kas savus pasažierus tiešām uzskata savus pasažierus par viesiem, par klientiem un respektē viņu tiesības. Nevajadzētu tagad radīt uh, tādu iespēju, ka nabaga pasažieri iekāpa lidmašīnā un nezin, kas ar viņiem notiks. Pakalpojumi ļoti lielā mērā ir ārkārtīgi labi. Tādēļ par savienojiem tajiem lidojumiem vajadzētu uzsvērt to, ka tas, kas uh, ir atbildīgs, tas nes arī atbildību, bet nevis tas, kas vēl, par vēlu ierodas, ka viņam vēl ir jāuzņemas vaina par to, kas pirmie, pirmais izraisīs nokavēšanos. Tas ir piemērs, ka šeit vajadzētu visu ļoti tā pareizi, korekti. Es ap trim un piecām stundām man vienmēr liekas, ka tas nav pareizi, ka mēs šeit izdodam likumus, bet Eiros kopienu tiesa to lemj savādāk. Te jau nevajag parlamentu, kas pieņem lēmumus un veido likumus. Uh, Tas ir principāla funkcija parlamentam. Tas nav saistīts ar to, vai uh, Eiropas korbis tiesa rīkos labi vai nē. Viņiem vienkārši jānoskaidro, kas atbilst likumam, kas nē. Un diskusija uh, starp trim piecām stundām to vajadzētu turpināt, nevajadzētu sēt, šeit ļaut sevi nospiest uh, zem, pie zemes un lai Eiropas korbis tiesa nekļūst pārdroša. Kas attiecas uz to, kurā punktā vērsties, ir jābūt uh, iespējai, ka ir jāvēršas pret gadījumiem, ja atsaka kādam tiesības. Un ir jābūt arī saprātīgiem skaitļiem. Es arī domāju, ja kāds, kur grib tiešām lidot lēti, ja es esmu samaksājis 25 eh, eiro, un ja kaut kas notiek, es dabūju 300 eiro kompensāciju. Es domāju, tas ir pārspīlēti, tam vajadzētu būt proporcionāli. Un eh, gan pasažieri, gan aviokompānijas zina, kāda šeit ir vērtības. Manuprāt, šeit tiešām ir jārunā par tiesību attiekšanos, piešķirt tiesības, sniegt tiesības. Jā, un es domāju, ka viss kopumā ir jāsaka, ka tam jābūt mēģinājumam da darīt kaut ko labu pasažieriem. Alka Travikungs, trīs minūtes. Paldies. Es eh, gribētu eh, pateikties kolēģim par padarīto. Eh, un ir daudzi jautājumi, par kuriem mēs atradīsim vienošanos, un šeit ir iespējams pozitīvi sadarboties. Šis ir svarīgs ziņojums, un tas ir svarīgs visiem, jo gandrīz katrs iedzīvotājs ir sadūries ar problēmām, kurās mums būtu jāpalīdz. Eh, iedzīvotājiem šīs problēmas risināt. Es piekrītu, ka eh, referents grib eh, noteikt robežvērtības. Komisija šeit ir bijusi ļoti stingra. Piecu stundu kavēšanās liekas ļoti ilga, bet kompensācijas ierobežošana, aprobežojoties ar biļetes cenu, uh, to mēs varam apspriest. Lai gan biļetes cena var būt tikai daļa no zaudējumiem, kas eh, ir ciesti no kavēšanās, piemēram, var ietekmēt eh, darījumus, kas izjūg. Arī tas būtu jāņem vērā. Un ir jāredz šajā gadījumā, kādu eh, vērtību noteikt. Bet šeit ir runa par to, lai uzlabotu tiesisko eh, paļāvību, ir eh, svarīgi noteikt, kāda situācija ir ārkārtas. Definīcija, ko mums piedāvā komisija, ir ļoti plaša, pat pārāk plaša. Ja mēs runājam par tehniskiem, eh, tehniskām problēmām, tad eh, tādu var būt ļoti daudz par informāciju un pārskatāmību par to, kādas problēmas var rasties un ko pasažieri var darīt. Šeit arī par nacionālajām sūdzību e, iestādēm. E, tās ir slikti strādājušas, es piekrītu e, kolēģiem šeit. Ir dažādas interpretācijas problēmām un dažādi, dažādas pieejas darbam. Tātad mums ir šeit eh, jāstrādā pie tā, lai saskaņotu noteikumus un arī ir vajadzīga labāka koordinācija. Vandālenkungs. Paldies! Eh, svarīgākais pēc manām domām ir mums kā eh, likumdevējiem dot eh, lielāku skaidrību pasažieriem, un pēc tiesas padarītā mums ir pienākums rīkoties tā, lai pasažieri, pasažieriem ir lielāka skaidrība par situāciju. Viens vai divi eh, jautājumi, ko es gribēju minēt par atbildību man liekas skaidrs, ka ir pārvadātājiem ir jāuzņemas atbildība. Viņi var arī vienoties ar lidostu vai ar transporta firmu, bet eh, mums būtu jāpievērš uzmanība eh, gaisa pārvadātājiem par kompensāciju un kavēšanos, eh, vai šeit būtu jābūt trim vai piecām stundām es redzu dažus pozitīvus momentus eh, trīs stundu termiņam. Jautājums par eh, stundu skaitu. Mēs redzam, ka ilgākiem lidojumiem eh, šeit būtu jāpadomā, vai tas būtu piecu stundu termiņš vai kāds cits. Ir pasažieriem arī jāatvieglo iespēja iesniegt sūdzības bez pārāk lielas birokrātijas un vēršanās pie daudzām iestādēm. Tātad paldies referentam. Šis ziņojums ir solis pareizajā virzienā. Paldies referentam. Čorģi, manuprāt, tev ir izdevies taču eh, tādu labu špagatu panākt starp eh, ekonomiskām interesēm un pasažieru tiesiem. Mūsu mēķim nevajadzētu būt eh, sagraut aviolīnijas, bet vajadzētu izdarīt tādu spiedienu uz viņām, lai būtu ļoti laba kvalitāte. Es domāju, tavs ziņojums sniedz ieguldījumu tajā. Manuprāt, šeit varētu ņemt vērā arī uh, to, ko vajag cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, ir invaliditāte. Es uzskatu, ka kompensāciju vajadzētu sasaistīt eh, ar biļetes cenu, jo citādi tas varētu būt kā tāds darījums, ka cilvēkam var mēģināt nopelnīt papildus naudu. Trešais punkts. Mums vajadzētu runāt arī par pasažieru tiesībām pienākumiem. Ja lidojums kavējas un eh, ja pasažieri paši nav atnākuši laikā, tad uh, Līdz sabiedrība par to, par to nevajadzētu maksāt, eh, jo kurš ir vainīgs pie tā? Paldies. Děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěla připojit k těm, kteří... Paldies. Es arī gribētu eh, pateikties eh, referentam par šo ziņojumu. Ir skaidrs, ka referents ir patērējis daudz laika un viņš ir arī ļoti rūpīgi strādājis. Tātad paldies eh, par to, ka ir arī ņemta vērā citi ziņojumi, kuros mēs eh, skatījām pasažieru tiesības. Eh, iepriekšējie runātāji jau minēja vairākus jautājumus, bet es gribētu uzsvērt šos uh, šīs ārkārtas situācijas. Es gribētu eh, pateikties eh, par to, ka šeit ir minētas kompensācijas, arī ir eh, svarīgi ņemt vērā direktīvu, ko dod alterna, direktīvu par alternatīvo strīdu risināšanu. Un es arī gribētu apsveikt pārskatāmības uzlabošanu par sliktu praksi, par diskriminējošu eh, pieeju. Es gribētu, lai arī šie jautājumi tiek minēti. Ir vajadzīga labāka informācija pasažieriem, informācijai ir jābūt arī saulaicīgai. Un es domāju, ka mums būtu arī jārunā par uh, iespēju minēt eh, pasažieru, eh, norādīt pasažieru tiesības uz iekāpšanas kartes otrā pusē, un nu, tā varbūt ir tāda detaļa. Paldies! Un eh, paldies referentam par šo darbu, kas ir padarīts. Es piekrītu daudz kam. Uh, kas šeit ir minēts, un četri komentāri. Mēs šeit minējām arī valstu regulējošās iestādes. Un mēs varam cilvēkiem dot eh, ļoti daudz tiesību, bet ja tās netiek realizētas, eh, tad nav eh, jēgas uh, no eh, šīm eh, tiesībām. Tā tad ir jānostiprina valstu regulējošo iestāžu eh, loma. Ir sūdzības, ka Britiem šis strīdu risināšanas mehānisms ir bezzobains, ļoti ilgs laiks ir vajadzīgs. Es domāju, ka ir vērts atkal minēt šīs ārkārtas situācijas, ir jābūt juridiskai skaidrībai, un ja pasažierim nav skaidrības par to, kāda situācija ir ārkārtas, eh, tad eh, šis noteikums ir ļoti neskaidrs. Es varu no savas lidojumu pieredzes eh, teikt, ka eh, pieaug atcelto lidojumu skaits eh, tehnisku problēmu dēļ. Un vajadzētu arī domāt par to, ka šie atceltie lidojumi jau kļūst regulāri. Un šeit būtu jādomā arī par kompensāciju pasažīriem. Un trešais, šeit mēs atgriežamies pie uh, eh, Teilora kunga ziņojuma. Tika sagatavoti grozījumi eh, attiecībā uz uh, pakalpojumiem, ko saņem cilvēki ar īpašām vajadzībām. Un Mans ceturtais komentārs ir par eh, transfēra zonām. Es nezinu, vai šādu jautājumu var noteikt likumdošanā. Daži nevienmēr ir tā, ka nokavējot lidojumu arī nokavē nākamo uh, lidojumu tieši pirmā kavējuma dēļ, bet bieži vien lidojumi ir saskaņoti ar tik mazu starpību, ka pat ierodoties laikā lidostā ir neiespējami, neiespējami paspēt uz nākošo reisu. Piemēram, lielās lidostās kā Parīzē, ja ir lidojumi ārpus Schengens zonas, kur vienmēr ir pasu kontrole un arī uh, papildus drošības kontrole, uh, tad uh, šie lidojumu laiki ir nereāli pat tad, ja nekas neaizkavējas. Un tie ir mani komentāri. Paldies, Kramerkungs, jūs gribat kaut ko teikt? Ar šo neatkarīgo konfliktu risināšanas iestādi mums ir dzelzceļa brīnišķīga pieredze, arī dzelzceļiem ir tehniskas problēmas, un viņi 90% gadījumus vienojas, vai ir jāmaksā kompensācija vai nē. Arī ar aviokompānijām var darīt tāpat. Ir tādi pārspīlēt gadījumi, bet tie tikai 1 līdz 2 procenti, bet par pārējiem no pieredzes ir zināms, kur, tas, kur to ir vērts darīt, kādēļ līdzsabiedrībā nav šāda neatkarīga iestāde. Tad 95% gadiem mēs varēsim atrisināt to bez tiesas procesa. To mums vajadzētu. Paldies! Okay, for my, for myself, I, say... Un es gribētu teikt, uh, ka jebkura mana līdzjūtība pret uh, gaisa pārvadātājiem uh, eh, izzuda, uh, eh, kad es atceros pats savas problēmas, cik es bieži paliku pusceļā. Arī cilvēki lidostā nevar pastāstīt, kāpēc reiss ir atcelts vai ko tagad pasažierim darīt tālāk. Viņam nevar paskaidrot neko. Eh, nu, protams, arī šie pārtikas kuponi netiek izsniegti, jo tur ir eh, vajadzīgs rīkojums no galvenās mītnes, un tādā veidā eh, no tāda ir attieksme pret pasažieriem, un būtu šiem aģentiem, kas strādā lidostās, jāpaskaidro īpaši kādas ir pasažieru tiesības un pasažieru informācijai ir jābūt novietotai pie reģistrācijas, nevis noliktai kaut kur aiz tirdzniecības automātiem, kur to nevar redzēt. Un vēl kāda ir informācija par pasažieru tiesībām. Eh, uz eh, elektroniskajām biļetēm nav nekādas informācijas. Ir ļoti daudz, kas par nodokļiem un daudz visādu kodu, bet par pasažieru tiesībām nekas nav teikts uz šīm biļetēm. Uh, Un par bagāžu. Šeit nevajadzētu būt diskriminācijai. Nevar būt viena lidosta, kur var ņemt šādu veidu bagāžu un citā to nevar. Un e, citi atkal neļauj ņemt līdz veikalu preces lidmašīnā, ir jābūt vienādiem e, noteikumiem attiecībā uz pirkumiem par eh, kompensāciju un biļešu cenu. Kas ir domāts ar biļešu cenu? Jūs domājāt cenu ar nodokļiem un papildus maksām. Un ja jūs eh, nākat no valsts, kur ir pasažieru nodeva vai arī tā būtu jāieskaita e, cenā. Un biļetes cena nekādā veidā neatspoguļo to nētību, kas pasažierim bija jāpiedzīvo. Un es domāju, ka kompensācijai jābūt ir saistītai ar nērtībām un nevis ar biļešu uh, cenām. Es ceru, ka jūs e, neiekrītīsiet tajās lamatās, ko izlika dažas kompānijas par to, ka kompensācijai ir jābūt saistītai ar biļešu cenu. E, par e, šīm valstu regulācijas iestādēm tām nav izdevies situāciju kontrolēt, un ja visos gadījumos tās lemj par labu uh, aviolīnijām. Un es domāju, ka šīs iestādes nepārstāv klientus tā, kā tam vajadzētu būt. Ir jābūt eh, saskaņotam veidam, kā šīs eh, iestādes strādā Eiropas mērogā. Un beidzot, par nepārvaramiem apstākļiem, jeb eh, force majeure apstākļiem, ir eh, šis eh, termins ir stipri jāprecizē, jo tas ir ļoti neskaidrs un aviolīnijas izvairās no savām saistībām, izmantojot šo situāciju par sarakstu Eh, tas ir ļoti laba izdevība aviolīnijām, kā izvairīties no atbildības. Tātad es ieteikšu grozījums, kas samazina nepārvaramo vāru līdz diviem vai trim gadījumiem. Es domāju, ka tehniski jautājumi, tehniskas problēmas nav uh, nepārvarami apstākļi, lai kādas būtu šīs eh, tehniskās problēmas, jo kā tad pasažierim zināt, ka viņam kompensācija nepienākas, ja uh, hidrauliskais vārsts ir uh, bojāts, uh, un tad kurš tur ir vainīgs, vai dzinēja ražotājs, vai vēl kāds. Uh, tā tad vulkāni, nemieri un laika apstākļi. Tas būtu viss, kas būtu jāuzskata par nepārvaramiem apstākļiem un nekas cits. Tādai būtu jābūt nostājai. Jūs, referenta kungs, esat sagatavojis ļoti labu uh, ziņojumu, un uh, tas ir pareizajā virzienā. Uh, un mums jau galu galā ir jāatceras, ka runa ir šeit par lidmašīnu pasažieru tiesībām, nevis aviolīniju tiesībām. Komisija. Thank you, Mr. Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms vēlos pateikties referentam par viņa ziņojumu kas apliecina viņa ļoti labā zināšanas šeit par šo tēmatu, un paldies par labajām attiecībām ar komisiju. Es domāju, ziņojuma projekts atzīs divas prioritātes, par kurām iestājas arī komisija. Pirmkārt, daudz jurdi, vairāk juridiskās noteiktības, un otrkārt, labāka noteikuma īstenošana. Mēs arī augstu vērtējam to, ka ziņojuma projektā ir paskaidrots un tālāk attīstīts tāds temats kā, piemēram, eh, eh, izmaiņu sarakstā, tā skaitā arī iepriekš agrāk veikts lidojums, vai arī tad, ja pasažieris zaudē savienojušo reisu agrāk lidojumu dēļ. Mēs arī augstu vērtējam to, ka ir secināts iepriekšējais problēmas ar re regulas īstenošanu saistībā ar uh, nokavēto tālāko reizi iepriekšējā reizē aizkavēšanās dēļ. Taču mēs uzskatām, ka ir jāizrēķina, jā, jāizskata visi piedāvājumi aspekti. Mēs arī pateicamies referentam par to, ka viņš uh, attīstīja ideju par daudz transporta veidu ceļojumu, piemēram, kad ir uh, ceļojums paredzēts ar lidmašīnu un tālāk ar vilcienu. Mēs arī augstu vērtējam to, ka aizkavēšanās tas mazina vai nav lielāka par piecām stundām. Tomēr mēs uzskatām, ka daži grozījumi novirzās no tā mērķa, ko mēs izvirzām, sabalansēta attiecības starp finanšu sektoru un pasažieru tiesībām. Tas arī bija viens no komisijas mērķiem. Mēs arī uzskatām, ka daži grozījumi būs kontraproduktīvi pret pasažieriem. Šai ziņā varu jums minēt četrus tematus, četras problēmas. Pirmkārt, trīs stundu aizkavēšanās lieksnis kompensācijā. Mēs stingri uzskatām, ka trīs stundas izraisīs vairāk atceltu reisu. Aizkavēšanās ar vienu, vienam lidojumam ietekmē citus tālākos lidojumus. Līdz ar to līdzsabiedrībai ir jāmaksā kompensācija ne tikai pasažieriem, kas ieradās ar aizkavējušos reisu, bet arī pasažieriem ar, ar šo lidmašīnu tālākiem ceļojumiem, jo arī viņu reisa aizkar, aizkavēsies. Līdz ar to līdzsabiedrībām labāk uh, eh, šiet atcelt vienu vai divus lidojumus, uh, lai tad tālākie reisi būtu laikus. Pasažieriem reisa atcelšana ar vien izvēršas par ko ļaunāku nekā vienkārši reisa aizkavēšanās, jo tad ir grūti arī nodrošināt tālāku maršrutu. Tāpēc komisija piedāvā ilgākus periodus. Otrakārt, referents netieši piedāvā palielināt kompensācijas apjomu faktiski referents ierosina palielināt kompensāciju no 200 eiro uz 300 eiro tiem lidojumiem, kur attālums ir mazāks par 1500 km un samazināt kompensāciju no 400 eiro uz 300 eiro tiem lidojumiem, kurā veiktais attālums ir starp 1500 km līdz 3000 km. 3500 km. Fakts ir tāds, ka 35% pasažieri izmanto lidojumus, kur attālums, veiktais attālums mazāk par 1500 km. Un 21% pasažieru izmanto lidojumus, kuru veiktais attālums ir starp 1500 līdz 3500 km. Līdz ar to vidēji kompensācijas apjoms palielinās. Runājot par grozījumu priekšlikumiem saistībā ar ārkārtējiem apstākļiem. Mēs uzskatām, ka šis grozījums uh, ir pretējs Valentīna lietas spriedumam, kur paredzēts, uh, ka izņēmums situācija ir tajos gados, tajiem apstākļiem, kad līdzsabiedrībai nav nekādas teikšanas, ko līdzsabiedrība nevar ietekmēt. Līdzsabiedrību pienākums nodrošināt repatriāciju ir uh, patiesībā ir apdrošināšanas ziņā, nevis līdzsabiedrību ziņā. Šāda prasība divkāršot regulas izmaksas. Tas arī neatbilst problēmai. Pēdējo desmit gadu laikā 0,07% no visiem Eh, lidojumiem netika veikta, un tikai 12% no pasažieriem eh, netika nekur tālāk. Un eh, situācija, šī problēma tiek risināta komunikācijas komisijas komunikācija, ar kuru komisija nāca klājā martā. Un te uh, eh, ietekmi izpauž tā, ka ir paredzētas, notiek diskusijas ar apdrošināšanas uzņēmumiem, lai noteiktu konkrētus apdrošināšanas produktus. Šajā ziņā komisija arī piedāvājusi alternatīvo plānu izstrādi lidojumos. Šādu plānu būtu izmantojama arī tādos gadījumos, kad līdzsabiedrības eh, bankrotē. Paldies priekšsēdētāji! Labi, turpina priekšsēdētājs. Paldies. Rapporteur, I, I... Referent, vai jūs ko varat atbildēt uz to? Jā, paldies. Es domāju, īstenībā būtu daudz ko teikt, bet šajās pāris minūtēs uh, ierobežošos tikai ar pāris punktiem. Kopumā es gribētu teikt paldies kolēģiem par atbalstu Es domāju, ka vienmēr ir tā ļoti jauki, ka kopā ejam pareizā virzienā un eh, ka ir daudz kolēģi pausta uzticība. Man jāsaka arī, ka daži, kas ir noskaņot kritiski, es arī ļoti nopietni uztveru viņu priekšlikumus. Es domāju, ka katram ir ļoti liela pieredze un uh, daudz kas, ko ieguldīt jautājumu risināšanā. Sākšu ar maksāt nespēju. Pirmajā komentāru gribu teikt, eh, lai panāktu līdzsvaru starp eh, šiem eh, kompleksajiem ceļojumiem un atsevišķiem individuāliem ceļotājiem. Es domāju, ka šeit ir jārada līdzsvars, vienāda attieksme. Gribu teikt arī, ka tas ir ļoti tāda sarežģīta lieta, un skaitļi to īstenībā neatspoguļo attiecībos tiem gadījumiem, kurā ir iesaistīti pasažieri. Uh, Tie jau tikai nav tie pasažieri, kas netiek tālāk, bet arī tie, kas ir samaksājuši un vispār nekur nav tikuši, bet sēž mājā. Komisijas priekšlikums man šķiet šajā jautājumā ir pārāk mīksts. Komisija prasa dalību valstu atbildību, un katrs jau zina šādu situāciju dalību valstīs, kur ir iesaistīti lielāki uzņēmumi, kas jau mēnešiem ilgi neveic maksājums, nevar tos veikt tad uh, eh, dalība valsts piever acis, abas acis, un tas ir pārāk vājš priekšlikums. Tehniskās problēmas. Es to, tas, ko teica mūsu priekšsēdētājs, viņš ar tādu lielu enerģiju to izklāstīja. Es domāju, ka šeit uh, līdzsabiedrības arī iebilst, jo imidžu dēļ viņas vienmēr saka, jā, droši vien mums ir pāri visam, un tikko kā ir aizkavēšanās, tā uzreiz uh, lielākoties viņi aizbildinās ar te tehniskām problēmām. Domāju, ka tā arī ir pretruna pati par sevi. Vai nu ir par visaugstāko drošības pakāpi, kādu iespējams panākt, vai arī tiek teikts, nu jā, ir tehniskas problēmas, var parādīties jebkuru brīdi. Un tas ir tāds neatrisināts eh, jautājums, kā jau tika pieminēts. Kopumā punkti, kurus eh, pieminēja vēl papildus kolēģi, uh, Domāju, ka mēs noteikti varēsim atrast vienošanos. Par proporcionalitāti gribētu pateikt vā sekojošo. Priekšādātājs arī to pieminēja. Īstenībā bija skaidrs, un juridiskā situācija ir skaidra, ka šeit eh, nevar būt pielāgošana maksātajai cenai, tas nav mērķis. Mērķis no paša sākuma, un tiesas to ir apstiprinājušas, tā ir kompensācija, kompensācija, kurai vajadzētu ietvert visu, un tā ir jābūt noteiktai cenai, jo attiecībos katru atsevišķo ceļotāju nevar pateikt, kādas tieši viņam bijas izmaksas, vai viņš ir braucis taksi uz lidostu, vai viņš nav varējis ierasties darbā, zaudējis laiku, vai braucis ar taksi, vai kaut kas To nevar visu novērtēt. Katrā atsevišķa gadījumā to nevar visu precīzi izrēķināt. Tādēļ juridiskā situācija no nu, paša sākuma jau ir bijusi tāda, ka tiek piedāvāta vispārīga vienāda kompensācija. Par stundām. Domāju, ka trīs un piecas stundas notiek, ka par to vēl var diskutēt. Daži kolēģi vairs nav klāt un es viņiem arī teikšu kolēģiem, kas to pieminēja, ka mēs eh, nepakļāvāmies tiesai, tiesa nepiespied mūs pie zemes, bet ir nolēmumi, jurisdikcija, un es abrīnoju komisijas drosmi, bet es tomēr neatbalstu viedokli, ka iedzīvotāji Eiropā gadiem ilgi jurisdikcijas dēļ zina, kādas ir viņa tiesības, un, manuprāt, tas ir solis apakaļ, ja mēs šeit, ja tiek pastāvošās tiesības samazinātas un uh, ir, tiek prasīts ilgāks stundu skaits. Es domāju par šiem eh, ārkārtas situācijas plāniem. Tas viss ir pareizā virzienā. Tur ir daudzas lidostas, kurā ir ļoti labs atbalsts pasažieriem, kur ir arī ārkārtas situācijas tiek risinātas, risināt jautājumi, operatori var turpināt darboties tālāk šādā veidā. Domāju, ka tur ir tāds apmienošs rezultāts šajā jautājumā. Un tālāk, laikam par visiem punktiem, kas bija galvenie, laikam esmu pieminējis, bet noteikti ir vēl citi, kurus arī kolēģi pieminēja, un par tiem varēs turpināt diskutēt. Paldies! Paldies, Baha kungs! Vēlos uh, atgādināt deputātiem, es zinu, ka grozījumu nav gaidām daudz. Grozījumu iesniegšanas termiņš ir 3. oktobrs, pulksten 12. 3. oktobris, pulksten 12. Un mēs izskatīsim šos grozījumus 4. novembrī un transporta komiteja balsojam 14. novembrī. Tātad 3. oktobrs grozījuma iesniegšana, izskatīsim tos 4. novembrī, tran komitejā balsosim par tiem 14. novembrī. Lielas paldies! Tagad mēs pārējām pie nākošā darba kārtības punktu. Vēl ar vienu tas ir saistīts ar civilo aviāciju, proti ziņošanu par atgadījumiem civilajā aviācija un referentiem Kristīna Devirjak, vārds jums. Paldies priekšstādātā, dārgie kolēģi. Mēs rīt balsosim par, ziņ, par ziņojumu, par tā priekšlikumu, tā ziņošanu par atgadījumiem civilā a, aviācijā. Priekšstādāt pārtrauc. Ja deputāti dodas prom no šīs telpas, tad lūdzu dariet to klusu, lai mēs varam turpināt savu darbu. Lūdzu, Deviraks kundze. Paldies, tika iesniegti 83 grozījumi, pateicos par tiem, tie padara tekstu skaidrāku un papildina to, lai visām iesaistītām pusēm izpratni būtu vienāda. Man ir svarīgi, lai teksts būtu svarīgs, lai to varētu viegli īstenot iesaistītās organizācijas, dalību valstis un aviācijas nozara. No tā lai arī sasniegt noteiktos mērķus, kā jau minēja viedokļu apmaiņas laikā trantkomitējiem, kā to arī lūdza vairums deputātu, kas te pauduši savu viedokli, esmu centusies paturēt regulas priekšlikuma mērķus, vienlaiks tos padarot elastīgāks e, iesaistītajām pusēm, ekonomikas pusēm, vienlaiks arī nodrošināt e, informācijas datu aizsardzību. Esmu uzmanīgi izskatījis katru grozījumu un ēnu referentiem piedāvāju septiņus kompromisu grozījumus. Domāju, ka teksts, par kuru balsosim rīt, ir labi sabalansēts un tas būs labs pamats trilogu sarunām galvenokārt ir paredzēts eh, Eiropas Savienībā nodrošināt taisnīgus noteikumus, tie pat ir eh, stiprināti vai pat palielināti. Pīs, eh, tikai pie tā pakavēšos. Svarīgi, lai civilās aviācijas iestādi varētu ziņot par negadījumu bez liekas ažiotāžas. Tā tad te mēs ir uzlabojums, to mēs varam tikai uzteikt. Turklāt ir paredzēts procedūru padarīt elastīgāku, piemēram, ļaujot mazajām organizācijai, organizācijām katrai atsevišķi saskaņojot savu darbu ar centrālo organizāciju, izveidot vienkāršu datu savākšanas un, un tālāk nodošanas sistēmu. Te ir paredzēti mm, personu un uh, organizāciju konkrētā atbildība, iz, izmantojot šo mehānismu. Un tā kā ir noskaidrots, kāda ir katras iesaistās puses atbildība, tad gaidāms, ka situācija uzlabosies, arī uh, ziņojumi nonāks uh, tiks atklāti pēc iespējas ātrāk. Labāk identificē drošības, gaisa satiksmes drošības eh, riskus, lai ātrāk tos novērstu. Lūk, tāds ir galvenais uh, virziens šai tekstē, par kur rīt balsosiet. Tātad ir ar, eh, paredzēts stiprināt proaktīvo sistēmu, lai identificētu un novērstu riskus gaisa satiksmē. Uh, veicinātu prevenciju, ņemot vērā to, ka pasaulē gaisa satiksme pieņems spēkā. Pateicos ēnu referentiem, kas mums ļāva konstruktīvi apmainīties viedokļiem, lai izstrādātu uh, kompromisu grozījumus, kas būtu pieņemami visam. Un priekšstādātāja kungs, lai gan es pat esmu referents, es priecīgi, ka šiet esmu trīs minūšu laikā padu savu viedokli. Laik trīt kungs. Liels paldies priekšstādātāja, paldies referentei bija ļoti, ļoti laba sadarbība ar jums. Vienmēr ir šāda gaisotne, tad, kad mēs abi kopā strādājam cits starpā. Jā, nu es nezinu, kāpēc tā ir, bet tā ir, saka deputāts. Mums ar vienu ļoti labu sadarbību izveidojas. Es domāju, no satura viedokļa mēs arī esam uz eh, daudz maz viena frekvences viņa. Nu, te nekas nav smieklīgs, saka kolēģim Laicht Frīda kungs. Tad viens princips mums abiem bija ļoti svarīgi, proti iekļaut visas organizācijas, kas e, ir atbildīgas par Eiropas gaisa satiksmes drošību, īpaši jāsa, e, mūsu skatījumā tas bija pareizais veids, mēs ļāvām jāsai nodrošināt savus uh, pildīt tās pienākums. Otrs temats mums abiem bija ļoti svarīgs, arī man pašam. Pirm, te ir pirmo reizi paredzēta šī vispārīgā sistēma, vispārējā sistēma visiem lidaparātiem un nav paredzēta kaut kāda robežšķirtne starp sarežģītajiem lidaparātiem un vienkāršajiem lidaparātiem. Tas jautājums arī bija ļoti svarīgs. Un vēl daudzas citas lietas, kas neatainoja šajos septiņos kompromisa grozījumos. Bet sociālistu grupa atbalstīs visus kompromisu grozījumus, un es domāju, pat pārējie Dverakundzes eh, grozījumi arī ir atbalstam, izņemot vienu grozījumu, referenta atbalsta visus mūsu grozījumus, un līdz ar to ziņojums ir labi sabalansēts. Tas izvir sev vienu lielu mērķi, proti paaugstināt drošības līmeni uh, aviotransporta jomā. Es domāju, ka tas mērķis tiks panākts. Paldies! Devira kundze un visiem citiem kolēģiem, kas arī sadarbojas. Un paldies priekšstādātāji, ka ļāvāt man izteikties šajā paplašinātā veidā. Esmu gandrīz laikt frīdi. Kungs eh, saka priekšstādātais, jo zina, zina, zinu, ka jūs runājat ļoti labā angļu valodā. Kačin kungs, liberāļu vārdā. Paldies priekšstādāt, dargie kolēģi, referenti. Biju gandarīts atkal sadarboties ar Kristīnu de Veraku. Mūsu priekšā ir tehniski sarežģīts dokuments. Tas uh, eh, attiec uz uh, plaša spektra uh, Eh, industrijas interesēm. Daudz dažādi viedokļi izskanēja par to, kā skatīt šādu veidu regulējumu. Mēs runājam par direktīvas eh, darbības jomu, par EASAS iekļaušanu, par dažu aviācijas segmentu iekļaušanu vai neiekļaušanu un tā tālāk. Tomēr valdīja liels konsens par to, ka obligāti ir jāiekļauj šis princips, ka ir nodrošināt vienāda pieeja visām iesaistītām pusēm. Un referentē bija labi argumenti, pateicoties ar viņas eh, sadarbības komandai, un arī kompromisu grozījumos izpaudās tie viedokļi, kurus mana grupa atbalstīs. Tad mums bija mm, laba sadarbība. Vienīgā problēma mūsu skatījumā bija tā, ka mazos uzņēmums aviācijas nozarē Um, nu, ļoti noslogos birokrātiskais loks. Tomēr es uzskatu, ka teksts, par kuru rīt balsosim, ir labs kompromiss, un tas uh, um, atainos parlamentu spēcīgo nostāju trialogam. Pateicos kolēģiem par sadarbību, kur piedzīvojam līdz šim. Paldies, referents kundze. Paldies, priekšsadatāji. Liels paldies. Lichtenbergens kundze zaļo vārdā. Arī es gribu sirsnīgi pateikties eh, referentei. Viņa ļoti labi strādājas, mums bija ļoti lietiša diskusija, un viņa izvirzīja ļoti labus priekšlikumus. Es domāju, ka mēs ļoti lielā mērā varējām vienoties par grozījumiem, kas eh, galīgajā priekšlikumā ir ieviest kā kompromisa grozījumi. Tas ir ļoti būtisks jautājums, milzīgs solis uz priekšu, ko varam spērt. Arī preventīvajā jomā, ja runājam par drošību, jo parasti par to runā par maz. Tādēļ es ceru, ka balsojot mēs eh, pieņemsim ļoti labu priekšlikumu, kas ieviesīs būtiskus uzlabojumus kopā šeit parlamentā. Paldies! Thank you, Mrs. Foster. Paldies, Fosters kundze no ECR. Paldies priekšsēdētājiem, paldies referentei Kristīnai Devērakai par visu viņas ieguldīto darbu. Jā, es pilnīgi pie, piekrītu Lichtenbergers kundzei, valdīja liels konsens un arī balsojums arī to tainos. Es domāju savā ziņā, kauns par to, ka nu jau desmit gadi ir pagājuši kopš mēs ieviesam šos obligātos ziņošanas noteikumus un kā tad ir situācija. Ir dažas dalībvalstis, kas ievēro šos noteikumus, šīs prasības, un dažas dalībvalstis, kuras to nav ievērojušas. Un bija vairākas valsts 2004. gadā, kas bija pievienojas, un 2007. nu, es te nerunāju par Horvātiju, kas pievienojas pavisam nesen. Taču ir tāds dalībās, kas vispār pat nav izveidojuši attiecīgu pret procedūru šim ziņošanas pienākumiem. Un, jā, baigā jāk no direktīvām, kas netiek īstenošas. Un, un es domāju, Devērākas kundze uz to pareizi norādīja tiesiskums visiem, tas ir eh, pareizi. Un es domāju, ir arī nepieņemam tas, ka mēs nevaram panīkt, lai daudzas dalībvalstis ieviestu brīvprātīgo ziņošanas sistēmu. Apvienotajā karalistē tā darbojās nu, jau 20 gadus, un parasti tā ir tikai uzņēmumu starpā, un tātad par obligātu tā nemaz nav kļūst. Es domāju, dalībvalstīm te ir daudz darāmā. Un tomēr te ir jāsniedz paskaidrojumi. Mēs zinām, ka dažas dalībvalstis atbilstoši sniedz ziņojums un tad citas, kas vispār to nedarīja. Dažas no šīm problēmām netiks atrisināts līdz tam laikam, līdz, nezinu, ja tā varētu sacīt, netiks izveidots konsurs, konsens starp vairākām tiesiskuma sistēmām atšķirīgās dalībās. Ja mēs paraugāmies uz šo kultūru, tad ir dažas dalībvalstis, kurās mm, nevienā vaina netiek meklēta, un tad arī citas dalībvalsts, kuras pēdējā 20 gadu laikā ir nonākušas Eiropā. Nu, par tām es varbūt nerunāju, bet ir arī vecās dalībvalstis kurās ir ļoti grūti panākt, lai kāda vaina tiktu pierādīta. Es nezinu, kā to varētu panākt, taču mēs virzāmies pareizajā virzienā, domāju, mēs eh, izdarām spiedienu un tā arī turpināsim. Kā jūs acīm mūsu grupa atbalstīs Deveirakas kundzi? Ir tikai viens kompromiss, kuru mēs neatbalstīsim. Un Deveirakas kundze to zina, mums ir bijušas diskusijas. Mēs eh, pieņemam visus kompromisus, atskaitot to, kur ir runa par rupju eh, neievērību, rupju paviršību. To mēs neatbalstīsim, bet li liels paldies referentē Digranes kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Apsveicu Devirakas kundzi par ziņojumu, to tieši tā arī varēja gaidīt. Uh, un man nepārsteidz, ka šeit ir ļoti liela vienprātība par šo jautājumu, jo taisnīga pieeja, vienlīdzība, tas jau ir vērojams sadarbībā ar kolēģiem. Negribu šeit paust citu viedokli, bet tomēr gribētu pieminēt vienu punktu un domāju, ka teikšu tieši to pašu, ko iepriekšējā runātāja. Proti 90. grozījums, rupas nolaidības definīcija. Jau vairākus gadus esmu jurists. Daudzus gadus strādāju kā jurists. Ir divas koncepcijas. Tas ir jāņem vērā, un tās nedrīkst sajaukt. Par piekritību, par atbildību ir nodoms, kas ir aiz kādas darbības un vainu. Un šādā izpratnē pirmais grozījums tas nav gluži precīzi, kas te tiek ieteikts. Tad nodoms un vaina. To sajaukt, tas būtu tāds kā juridisks monstrs. Ļoti liela kļūda. Tā, tam ir milzīga nozīme. To tā nedrīkst darīt. Kā vai nu ir nodoms, vai nodoma nav. Tas, ko var eh, vērīt pakāpēs, tā ir vaina. Varbūt smaga vaina vai vieglāka vaina. Tur var būt dažādas pakāpes. Kāds var būt vainīgs tādēļ, ka kaut ko nav darījis, tātad neizdarība tā darbība, un tam arī var būt sekas. Kādas bija referents par uh, direktīvu par kuģniecību, tur arī bija jānoregulē līdzīgs jautājums, tur par rupi nolaidību arī bija jautājums par to, kā to norobežot no nodoma. Mēs vēlējāmies, lai būtu tāda kā biedējoša funkcija, bet šajā gadījumā tas nav vajadzīgs, lai cilvēki, lai nedarītu tā neviens. Es zinu, ka Deviraks kundze savā ziņojumā ar vislabākiem nodomiem to tā ir sagatavojusi, un viņa nevaras piešķirt tādu tiešu atbildību a priori, bet juridiski raugoties nav iespējams sajaukt no domu un nolaidīgu rīcību jo vaina, nolaidība, tur var būt dažādas pakāpes. Smaga vai ļoti smaga pakāpe vai mazāk smaga. Kā jau teicu, tas ir vienīgais punkts, kur es pārstāvu citu viedokli nekā paustos. Legal affairs. Es zinu, ka juridisko lietu komiteja eh, mums sniedz savu atzinumu, ja tā tā vēlas, taču šai gadījumā tā nebija. Vienīgais, ko es varētu piebilst, ir tas, ka jo īpaši negadījumu lietās ir problēma Eiropā ar atšķirīgām juridiskām sistēmām. Un arī, ja jūs runājat ar eh, negadījumu izmeklētājiem, viņi arī uz šo problēmu norādīs. Dažā, dažās valstīs policija tiek iesaistīta un tā kļūst par, kļūst par kriminālu izmeklēšanu pirms negadījumi. Konkrētie speciālisti izmeklētāji ir secinājuši, kas ir bijis negadījuma cēlons. Es nezinu, kāda ir atbildes, tikai stāstu, kā dažādās juridiskās sistēmas darbojas, un tā ir problēma, kas ir jārisina nākotne. Es redzu, ka Kornelis kungs vēlas izteikties komisijas vārdā. Tad lūdzu, es atvainojos. Vai jūs gribētu ko sacīt? Pavisam īsi, lūdzu. Jā, protams. Pavisam īsi gribēju komentēt par eh, to, ko juridiskā komiteja nav sniegusi šo komentāru. Mēs arī redzējām arī no diskusijām, kas bija iepriekš jau, ka tā ir problēma, ka juridiskā komiteja to arī nevar atrisināt, jo mēs vienmēr esam konfrontēti ar dažādiem krimināla procesiem dažādās valstīs, tie atšķiras, un no Eiropas līmeņa mēs to nevaram atrisināt. Tad arī juridiskās komitejas komentārs par to neko neliecēs. Tik tā no manas puses, paldies. That's, that's. Jā. Es saprotu, kāpēc arī, tāpēc ar to bija grūti, grūti iekļaut atzinumā. Kornelis Kungs, liels paldies, priekšsēdētāji. Komisija ir gandarīta redzēt, Katrām komiteju interesē šis jautājums. Mēs jums piekrītam, šis temats ir ārkārtīgi svarīgs aviācijas drošībai, un tas sniegs savu ieguldījumu uh, Eiropas pilsoņu un visus pasaules ceļotāju interesēs. Komisija vēlas pateikties komisijas deputātam, jo īpaši referentei Teverā kundze, jo referents iesniegtie grozījumi, arī ēnu referentu un citu deputātu iesniegtie grozījumi ievieš tādas izmaiņas priekšlikumā, un šīs izmaiņas komisija var atbalstīt, tāpēc, ka tiek izvirzīti tie paši mērķi, uz kuriem virzījāmies mēs vēlos minēt četrus gadījumus, jo īpaši komisija augstu vērtē tos grozījumus, kas paredzējuši stiprināt tiesiskumu kultūru un arī aizsardzību aviācijas strādošiem profesionāļiem. Otrakārt komisija ir atvērta tam, ka tiks ieviesti proporcionālā noteikumi attiecībā uz vieglo aviāciju. Mēs uzskatām, ka tas ir pamatots grozījums. Treškārt komisija atbalsta priešlikums, kas paredz labāk atainot jāsas uh, lomu. Tā ir divas lomas, proti koordinātora Eiropas Savienībā jautājumiem saistībā ar aviācijas drošību, un otrkārt uh, iestāde pati ar savām pilnvarām, līdzīgi kā dalībās, taču tā ir savas pilnvars, un te arī ir ierosināts paskaidrotajās es lomu, to mēs atbalstām. Un noslēgumā komisija labvēlīgi vērtē visus komisijas, visus referentes priekšlikumu, atskaitot sesto grozījumu par deleģētajām pilnvarām, un uh, Uh, saistībā ar ziņojušanu no komisijas puses. Gribu minēt vairākus grozījumus, kurus komisija nevar atbalstīt. Pirmkārt, komisija neatbalsta grozījumi 85, 88, 120 un 142, tāpēc, ka šie grozījumi vājinās aviācijā strādājošo aizsardzību un negatīvi iesaist ietekmēs tiesiskumu kultūru, tāpēc komisija vēršas pret vispārēju šo grozījumu virsību. Otkārt komisija neatbalsta 118. un 132. grozījumu, tāpēc, ka tie ierobežo uh, uh to gadījumu skaitu, tos apjomu, kas ir jāsniedz, par kuriem jāziņo. Mēs uzskatām, ka jāsēj un dalībvalstīm te ir jās, jāgūst visu informāciju. Otkārt, komisija ir tālāk, 92. grozījums nav atbalstāms. Ir apšaubām, vai ir vērts aptvēruma pāntā iekļaut šo punktu, jo 16. pamatregula paredz div, divus atšķirīgus aptvērumus Un tālāk runāt par regulu 216 un 208. Tur arī ir paredzēti uh, atsauce, un tā ir tāda cirkulāra atsauce, kas uh, uh izraisīs juridisko neskaidrību un neļaus uh, atbilstoši īstenot šo regulu. Mēs saprotam, kāpēc šis grozījums tika ierosināts. Uh, Taču mēs uzskatām, ka referents grozījums numuru viens ir labāk atrisina šo jautājumu par sadarbību starp šo regulu un 16. regulu 2008. gadā. Turklāt komisija uzskata, ka 6. kompromiss un 77. 87. 100. 49. grozījums izveidos tādu deleģēto faktu, uh, aktu procedūru, kas neatbilst um, līgumam. Turklāt nebūs arī eh, skaidra spēku samērs starp institūcijiem par deleģētām pilnvarām. 96. 156. grozījumu arī mēs neatbalstām tāpēc, ka deleģētiem aktiem jāpaliek deleģētajiem aktiem. Nobeigumā nu, vēlos sacīt komisiju vēlas pateikties referentē šīs komitejas deputātiem par viņu atbalstu šī priekšlikuma virzībai un uh, jaunās regulas izvirzītiem mērķiem, un arī pateicamies par ievērojumiem uzlabojumiem. Mums, teiksim, mēs cerām, Ceram, ka pamatojoties uz rītdienas balsojumu norisināsies veiksmīgas sarunas, lai parlaments un padomi varētu vienoties par šo tekstu, un tas sniegs reāli ieguldījumu pilsoņu dzīvības aizsardzībai un, un uh, negadījumu novēršanai. Vai Deveraks kundze vai kaut kas pieminams? Jā. Pavisam ātrunājot par Kačina kunga bažām. Es, es tā saprotu par mazajiem uzņēmumiem, viņš uztrauc. Es arī mēģināju kaut kā mīkstināt prasības pret mazajiem uzņēmumiem. Un es domāju, ka risinājums liepjas mūsu piektajā grozīmē. Tur ir paredzēts vienkāršotais mehānisms šīm organizācijām. Runājot par De Grandes, Pasquale un Fosteris bažām, mēs. Uh, um, strādājam sadarboties arī, sadarboties juridisko dienas, kā jau jūs sacījāt priekšstādāte kungs un ko jau sacīja Eva Lichtenbergere. Krimināla jautājumi nav harmonizēti Eiropas Savienībā un 28 dalību valstīs situācija ir atšķirīga. Taču tā nav tāda universāla definīcija. Šī definīcija attiec tikai uz šo tekstu. Es pateicos Trump komitejā, teicos Eiropas komisijai par šo viedokļu apmaiņu. Un mūsu kopīgi veiktais darbs ļauj mums sagatavot šo ziņu. Vēlos, lai rīt pēc balsojuma par šo ziņojumu mēs varētu aicināt deputātus balsot par mandātu, kas ļautu mums piedalīties eh, diskusijās, lai panāktu vienošanos pirmajā pirmajā lasīmā, lai uh, tiktu pieņemts šis dokuments pirms sasaukuma beigām. Paldies! Balsojums notiks rīt un arī pirmdien turpināsim ar uh, balsojumu par sarunām ar uh, padomi. Nākamais ir alternatīvās degvielas infrastruktūras ieviešana vārds referentam. Tātad eh, Karlo Fidanca. Paldies. Alternatīvās degvielas ir jāskata kā daļa no vispārējās eh, stratēģijas eh, sakarā ar 2020 stratēģiju priekšlikuma izējas punkts ir komisijas koncepcija attiecībā uz direktīvu. Protams, būs grozījumi. Es domāju, ka mēs visi piekrītam, ka ir vajadzīgs investēt alternatīvajās degvielās, lai samazinātu atkarību no oglekļa degvielām un tādā veidā arī tiktu samazināts piesārņojums un siltumnīcas gāzu emisija. Pirmkārt, valstu eh, stratēģijas ir jāizmanto pēc iespējas labāk, iekļaujot arī valstu mērķus alternatīvo degvielu izveidošanai kas būtu jāsasniedz līdz 2020. gadam. Būtu jāņem vērā e, dažādās iespējamās alternatīvās degvielas. Ir sākotnēji e, ieteikta elektroenerģija, bet e, mēs redzam, ka šeit būs runa par daudzām dažādām alternatīvām nefosilām degvielām arī ir jāpievērš uzmanība eh, jauniem transporta veidiem, kas vēl nav eh, izstrādāti eh, tehnoloģijas ierobežojumu dēļ. Bet, ja mēs runājam par aviāciju, tad ir vajadzīgas metodes, kā kontrolēt pasākumus, kad direktīva stāsies spēkā. Ir mērķis noteikt standārtu, kas būtu lietojams visās uh, valstīs, dalību valstīs, uh, lai uh, elektromobīļi varētu pārvietoties visā Eiropas Savienībā. Tas būs grūts jautājums. Šeit ir jāizstrādā vienots standarts elektromobīļiem. Un šeit ir gan tehniskās grūtības, gan arī likumdošana. Un mēs negribam šeit iet eh, atpakaļ Un vēl komisijas pieeja ir eh, tāda, ka arī valstu likumdošanai ir jānodrošina, lai eh, otrā veida mērķi tiktu sasniegti. Pagaidām vēl nav vienprātības par šo jautājumu. Tas pats arī attiecas uz ātrās uzlādēšanas iekārtām. Šeit būs jāsaskaņo uh, šī tehnoloģija ar citām, kas ir tirgu un e, kas jau ir diezgan izplatītas. Tā tad ir vajadzīgi mehānismi, e, kas e, ņem vērā arī citas tehnoloģijas, kuras būs gatavas dažos nākamajos gados. Uh, bezvadu eh, tehnoloģijas eh, pašlaik nav sevišķi izplatītas, bet ir iespējas eh, vēl tās attīstīt tālāk. Arī ir diskusijas padomē, jo daudzas dalību valstis uzskata, ka mērķi nav sasniedzami komisijas noteiktajā termiņā. Es domāju, ka ir arī jāņem vērā e, tehniskie jautājumi. Mums ir jāatrod risinājums, kuram mēs varam piekrist, bet nevajadzētu vienkārši vājināt e, šīs direktīvas saturu ja jūs gribat eh, norādošus, nevis eh, saistošus eh, mērķus, nu tad nebūtu, nebūtu īpaši daudz jēgas no šiem neobligātiem mērķiem. Drīzāk šeit būtu jāpadomā par iespējām mainīt termiņus, noteikti ilgākus termiņus nekā vājināt direktīvu. Uh, par eh, ūdeņradi, ūdeņražu degvielu. Eh, šī tehnoloģija nav eh, sevišķi attīstīta, tik attīstīta kā citas, bet vispār ir šeit jau panākti pozitīvi rezultāti. Tomēr būtu arī jāatceras, ka Eh, infrastruktūra ir jātīsta ne tikai tajās valstīs, kurās tā jau tiek veidota, bet ir jāiegulda eh, resursi arī tajās eh, valstīs, kur šīs infrastruktūras vēl nav. Es iesaku līdz 2030. gadam to izdarīt. Par dabas gāzi vai mēs šeit runājam par eh, saspiesto vai eh, sašķidrināto dabas gāzi. Te noteikti ir eh, priekšrocības saistībā ar autotransportu un es gribētu šeit piekrist komisijai par jūras transportu. Šeit ir runa par TNT eh, tīklu, ka šeit visās infrastruktūras daļās ir jābūt eh, šķidrās gāzes uzpildes iekārtām. Es domāju, tas ir pārāk obligāti un valstīm ir pašām jādod iespēja lemt, kuri risinājumi būtu noderīgi piemēram, par Dženovas ostu, kas ir blakus specijai, nu vai tiešām ir vajadzīgi, vajadzīgas divas uzpildes iekārtas, nu, tas ekonomiski nebūtu iespējams. Un apskatot vēl dabas gāzi. un eh, saspiestās gāzes infrastruktūra, tai būtu jābūt vispār pieejamai, tātad šiem uzpils punktiem vajadzētu būt nedaudz tālāk vienam no otra. Par alternatīvo degvielu sarakstu. Eh, ne visas degvielas, kas ir minētas komisijas sarakstā, ir galvenajā tekstā, tātad eh, runa ir par sašķidrināto dabas gāzi. Uh, kas eh, nav minēta. Mums būtu jābūt eh, iespējai arī pilnveidot eh, šīs degvielas infrastruktūru. Par degvielas kvalitāti tā būtu pelnījusi īpašu uzmanību, arī ņemot vērā, ko mēs darām lai uzlabotu kvalitāti un ir jāņem vērā gala lietotāju eh, arī intereses. Pašlaik ir tā, ka degvielu identifikācijas krāsas eh, nav vienotas visās valstīs, tās var atšķirties. Vēl ir jautājums par to, kā finansēt šīs investīcijas. Mēs eh, lūdzām analīzi no komisijas paskaidrot, kā papildus eh, privātā sektora investīcijām, vai mēs šeit runājam par mašīnu ražotājiem vai elektrisko transportu, eh, kā mēs varētu piesaistīt un apvienot Eiropas investīciju bankas fondus un citus eh, finansēšanas veidus, eh, piedalīties gan valstīm, gan sektoram. Ir seši runātāji un komisija, tā tad ir 20 minūtes palikušas, lūdzu runājiet īsi. Eh, šī ir pirmā diskusija, bet būs vēl viena. Paldies, priekšsēdētē, kolēģis un kolēģi. Vispirms gribētu teikt paldies uh, referentam par labo sadarbību. Tā bija ļoti atklāta sadarbība un ir ļoti līdzsvarots ziņojuma projekts. Komisijas priekšlikuma arī bija atbalsts un daudz punktus, kurus pieminēja referents, es atbalstu. Svarīgākie jautājumi ir eh, dalību valstu stratēģiju ietvara stiprināšana, arī es to varu atbalstīt, jo Eiropas Savienība šeit var sniegt tikai tādu ietvaru vispār, ļoti vispārīgi ietvaru, un te jābūt elastīgam, lai dalībvalstu līmenī būtu iespēja rīkoties eh, atkarībā no apstākļiem, tā kā vajadzīgs, lai sasniegt mērķi. Turklāt es uzskatu, ka būtisks punkts ir eh, normām par alternatīvajām degvielām. Referents pamatoti uzsvēra, ka ir jāsaglabā tehnoloģiju atklātību, atvērtību. Arī komisijas eh, ietekmes izvērtējums tam vajadzētu parādīt, ka attiecībā uz tašām degvielām šķēršļi ir lielāki nekā attiecībā uz citām. To nevajadzētu atstāt tikai tirgus ziņā. Šeit vajadzētu atbalstīt konkrētas lietas. Vajadzētu atbalstīt, piemēram, elektrības veicināšanu, dabas gāzi un ūdens un ūdeņraža tehnoloģiju, par biodegvielām. Varbūt, ka pastāv dažādi, jo sašķirinātā dabasgāze tas ir blakus produkts. Un, eh, protams, ka šo tradicionālo degvielu daļa šeit ir pārāk liela. Es būtu piesardzīgs tur, kas ir jāpasvītro, ir, ka juridiskais ietvars ir tāds, ka ir jāizvēlas tāda stratēģija, kuras laikā notiek mācību process. Šim procesam vajadzētu sniegt iespēju, tad, ja ir nepareiza attīstība, ka rīkoties tā, lai to novērstu, tad ir vajadzīga elastība dalību valstīm. Un noslēgumā uzskatu, ka ir ļoti svarīgi lai tehniskās kopējās savienojumie standarti būtu ņemti vērā. Nedrīkstētu aizmirst, ka tie, kas pirmie ir investējuši, lai viņiem nebūtu sliktāka situācija. Tādēļ vajadzēja būt pāries periodam, ko referents arī ir paredzējis, lai varētu pieskaņot šajos tehniskos paramet parametrus, piemēram, kontaktlikstām un visam pārējiem, lai viss būtu pareizi. Vajadzēja būt arī draudzīgi klientam ir labs priekšlikums, ka vajadzētu vienotu krāsu marķējumu dažādām degvielām. Tas attiecas gan uz alternatīvajām, gan uz tradicionālajām degvielām. Viens kritisks punkts diskusijā ir finansējums. Mēs zinām, ka nauda nav pārlieku daudz, un uh, Eiropas tīkliem šeit vajadzētu alternatīviem degvielām sniegt atbalstu, bet arī darību valstis un ražotājiem ir jāatgādina, ka šī nauda vajadzētu to galvenokārt investēt eh, dzelzceļos un kuģniecību, bet mazāk sauszemes ceļos. Paldies, Mēsnes kundze tagad. Paldies arī no manas puses, paldies arī referentām. Es domāju, ka tas ir ļoti būtisks ziņojums. Tika norādīts arī to par TNT Un EC, eh, mēs gribam vienkārši vairāk alternatīvās enerģijas Eiropā, un to vienkārši vajadzētu visur būt pieejamai alternatīvai enerģijai. Kas attiecas uz elektromobilitāti, uz pārējais uh, periodi, tas nedrīkst, lai būtu pārāk garš. Protams, ka noteikti ir jābūt eh, nu, noteiktam kontaktu standartam, variantam. Mēs runājam arī šeit par dzelzceļa paketi, par sadarbspēju, un ja šeit ir kaut kas jauns, tad uzreiz jau vajag izdarīt tā, lai viss būtu uh, harmonizēt. Tagad par dabas gāzi. Es domāju, ka tas, kas attiecas uz šo jautājumu, ir ļoti labi iespēja privāts investīcijas izmantot. Pašreiz dagvielu tur ir eh, koncerni galvenokārt, kas piedāvā mm, minerālu eh, eļu, un viņi obligāti negrib ar gāzi ņemties. Ir daudzas labas pieejas, ko piemin referents. 50, 63 53 groziem, tur ir ļoti ambiciozi mērķi ieteikti attiecībā uz uh, saspiestās uh, dabas gāzes, sašķirnās dabas gāzes šīs uh, uzlādēšanas vietas. To varētu izmantot arī kuģiem, ne tikai, ne tikai sauszemes transportām. Man drusku problēmas arī ar šo sašķirnāto dabas gāzi LPG, tas ir arī vēl speciāli var iekļaut. Tātad, uh, petrolejas gāze, tā ir no naftas Eiropā. Tā nav atjaunojama enerģija, tā nav alternatīva e- enerģija. Patiešām ir tā, ka dabas gāze ir patiesa alter, alternatīva enerģija, salīdzinājumā ar to, ko ražo no naftas. Tā kā vislielākais e, izmešu ietaupīšanas e, potenciāls ir dabas gāzē, bet nevis naftas produktiem. Un uh, dabas gāzes eh, infrastruktūra ir samērā laba, ir diezgan daudz eh, uzkrātuves un eh, vairāk, vairāk nekā attiecībā uz no naftas ražotajiem produktiem. Un par iekšķiem skuģniecību runājot, es saprotu, ka šeit tiek teikts, ka kaimiņa ostām vajadzētu būt pieejamai tiešām sadarbspējīgai, lai būtu šīs atšķirā dabas gāzes pieejama, lai to visi virziet uz priekšā, tad enerģija. Paldies! Uh, thanks, Chair, and uh, very quickly from me, because I... Paldies. Tātad, uh, Taylor kungs, es uh, piekrītu, ka ir vajadzīga uh, standartizācija Eiropas mērogā, bet ko es redzu, ka šīs alternatīvas degvielas pamatmērķi ir samazināt CO2 emisijas transportam un eh, atkarību no fosilajām degvielām. Tātad eh, arī eh, šeit būtu svarīgi pāriet uz sabiedrisko transportu, vilcieniem un autobusiem un arī velotransportu. Es Eh, dzirdēju eh, no nozares pārstāvjiem, ka ir tikai viens procents tirgus un eh, tā tad nav pieprasījuma pārdot elektroenerģiju uzpildes stācijās. Es domāju, ka šī infrastruktūra uh, Eh, ir eh, šeit eh, jātīsta, bet vispirms ir jādomā par finansējumu. Es domāju, ka pirms piešķirt valsts naudu būtu jāpārbauda, vai noteiktais mērķis samazināt CO2 emisijas tiks vislabāk sasniegts ar šī mehānisma palīdzību. Uh, Vai mums būtu jāiegulda vairāk pētījumos? alternatīvām automobīļu tehnoloģijām. Paldies! Vandālenkungs! Paldies! Un paldies referentam! Es domāju, ka uh, Taylor kungs uh, šeit runāja par lietas būtību. Eh, tātad šeit mērķis ir samazināt CO2 emisijas, bet ir svarīgi arī eh, apskatīt sašķidrināto naftas gāzi ne tikai ūdens transportam un jūras transportam, bet būtu arī eh, šeit jā. Ja, izmanto iespējas citiem transporta veidiem. Par obligāto elektromobīļu uzpildes eh, stāciju skaitu eh, mēs eh, redzam, ka ir šāda prasība. Nu, es esmu nedaudz skeptisks pret šo prasību. Tad vēl šeit ir jābūt piesardzīgiem. Par sašķidrināto gāzi tirgus eh, sāka veidoties un ir dažādi pieslēguma veidi. Tātad sistēmas atšķiras dažādās valstīs un Eh, šeit mums vajadzētu eh, arī domāt par eh, šo standartizāciju. Un nu, citi saka arī, ka šis sašķid, šī sašķidrinātā gāze ir naftas ražošanas blakus produkts. Fosters kundze. Paldies un paldies referentam. Es uh, apsveicu darbu, ko referents ir padarījis, bet šeit komisijas priekšlikums apskatīja tikai četrus enerģijas veidus, bet šeit ir jāskatās, uh, kas reāli ir piemērots katrai dalībvalstī. valstī Dalību valstīm ir jāļauj noteikt pašām eh, savu politiku, jo arī dalību valstu geogrāfiskais stāvoklis ir jāņem vērā. Un, ja jūs kaut ko darīsiet eh, emisiju samazināšanai, tad jums noteikti būs pamatojums. Un 2020 eh, stratēģija Es, es eh, nedomāju, ka šeit ir jānosāka tāds stingrs termins kā 2020. gads. Es domāju, ka eh, šeit ir vajadzīga eh, attīstīta infrastruktūra un to vadīs tirgus. Tātad es nezinu, vai Eiropas Savienība e, šeit kaut ko darīs. Luksemburgas laukumā ir divi elektromobīļi, kas stāv, bet vai kāds tos ir redzējis braucošus? E, par infrastruktūras finansēšanu e, acīm redzot, to finansēs tirgus, jo es nezinu, vai kāda dalību valsts arī iztērēs, piemēram, pusmiljārdu infrastruktūras veidošanai. Vajadzētu runāt par jautājumiem, kā darbosies šīs alternatīvās degvielas tuvākajos divos vai trijos gadu desmitos, bet pašlaik ir Eh, jāapskata arī, eh, kas notiek, eh, kādas ir atšķirības starp valstīm. Tātad man nav negatīvas nostājas, bet šeit, es domāju, mēs jau pārāk stingri cenšamies regulēt. Onīdīkungs. Paldies! Paldies par šo iespēju uzstāties. Es gribēju uh, atzīmēt, ka uh, mēs uh, apsveicam šo ziņojumu. Tas ir uh, ļoti uh, labi sagatavots. Uh, šeit uh, vai Eh, būtu iespējams uzlabot tālāk šo ziņojumu. Mēs eh, atzīstam, ka šeit ir ņemtas vērā vairākas eh, degvielas, tāpat arī ir ieteikts lietot bezvada tehnoloģijas kā standartu. Tas arī ir minēts sarunās ar nozars pārstāvjiem Un es domāju, ka mērķi, ko mēs nosakām, un šeit referents parāda, ka ir dažādi veidi, kā e, noteikt šos mērķus, ir ieteikts dažus e, e, izmainīt. Sākotnēji tie bija noteikti kilometros, bet tagad tiek ieteikts eh, ņemt eh, iedzīvotāju skaitu kā eh, kritēriju. Mēs esam gatavi apskatīt šādas iespējas. Tātad svarīgi ir, lai šī infrastruktūra darbotos valstu mērogā un lai tur būtu noteikti mērķi, kas ir jāsasniedz. Kā teica eh, Posters kundze, mēs tagad nerunājam par valsts finansējumu infrastruktūrai un ir jādara viss, lai eh, tirgus eh, sāktu darboties. Un um, arī, lai tirgus piedalītos šīs infrastruktūras veidošanā. Tieši tāpēc mēs arī iesakām eh, valstu eh, sistēmas, un tāda arī bija loģika ziņojuma projektā. Ir uzlaboti šie mērķi, lai dotu investoriem pēc iespējas eh, labāku motivāciju. Un, ja ir vajadzīgi valstu finansējumi, valsts finansējums, tad tas būs tikai kā papildinājums. Beidzot, par jūras eh, transportu šeit būtu jābūt piesardzīgiem, ja ir kāds sektors, kur alternatīvas ir vajadzīgas, tad tas ir jūras sektors. Eh, Mēsners kundze to jau eh, paskaidroja, ka ir dažādi ierobežojumi šim sektoram. Mums noteikti ir vajadzīga alternatīva, un vienīgā pieejamā alternatīva ir eh, sašķidrinātā naftas gāze noteiktajā laikā. Tā tad ir jābūt šeit likumdošanai, ka galvenajās ostās ir jābūt uzpildes iekārtām un par e, šo izvēli, kurā vietā infrastruktūra atrodas ostā un arī par uzpildes stācijas raksturu. E, šeit ir e, būtu detaļas jāatstāja valstu iestāžu eh, ziņā. Par sašķidrināto eh, dabas gāzi šeit mēs gribētu eh, teikt, ka ir pieminēta arī ekoloģija. Mēs domājam, ka sašķidrinātai naftas sašķidrinātāja dabas gāzei bija pietiekam daudz laika pierādīt sevi kā alternatīvai un valstis, e, kur e, šī degviela tiek e, pārdota. Dažās valstīs ieviešana ir veiksmīga, citās netik veiksmīga. Paldies! Eh, vai eh, referents vēlas kaut ko teikt, bet mums ir maz laika. Paldies, es runāšu pavisam īsi. Paldies kolēģiem par teikto, un es domāju, ka mums ir pamats. Jo ir arī grozījumi, un tur varēs veikt tiešām labus uzlabojumus. Protams, ka mums ir arī tāda situācija, ka ir arī trūkumi, mums eh, vispirms ir jānosaka, kas ir tas izējas punkts, kas ir pamats, kā risināt problēmas. Vienmēr jautā, kas bija pirmais vista vai ola. Tika teikts, nav tīklus, jo nav tirgus, vai arī nav tirgus, jo nav tīkls. Tātad pamats ir tīkla attīstība, tas ir jāizmanto, lai padarītu iespēju ka, to, ka tirgus radīsies. Tas ir tas, kas ir šī projekta pamatā. Tas ir būtiskākais. Bet mums ir jābūt arī elastīgiem, kas attiecas uz eh, darību valstu stratēģijām. Es, piemēram, šeit domāju par eh, kodniecību, kā ir jāiegūt tādā degvielā. Tas ir visu to uzskatu par ļoti būtisku. Bet vienlaikus tas nozīmē arī to, ka struktūras ostās un sauzemē, ka loģistikai ir jābūt savietojamai ar šīm iekārtām, kas izmanto šādu veidu enerģiju. Šādām risinājumiem daudz ir jāpieņem dalībvalstu līmenī. Turklāt vēl, kas attiec uz tehnoloģisko attīstību, šo priekšlikumu ir jā, jāatstāja tādu atvērtu, jo nākamajos gados noteikti būs uzlabojumi attiecībā uz jauno degvielu tehnoloģiju un parādīsies iespēja iet pa jauniem ceļiem jau pastāv pieredze, kas ir radusies. Kad slavena rēderēja Baltijas jūrā jau tagad ar metanolu, metanolu izmanto kuģiem. Tas ir uh, kaut kas tāds, kas komisijas direktīvas tekstā nemaz nav paredzēts, bet tā ir nākotnes attīstība, kas radīsies. Un uh, šo ceļu mums jāstāja atklātu. Un arī citas jaunas tehnoloģijas ir jātīsta. Turklāt vēl noslēgumā vēl viens komentārs. Mēs nedrīkstam domāt tikai un vienīgi par finansējumu, publisko vai privāto finansējumu. Mums ir jādomā arī par to, ka vietējā līmenī arī ir instrumenti, ar ko var attīstīt tīklu, piemēram, elektroautomašīnām. Dažādas normas un stimuli varētu tikt izmantot arī vietējā līmenī, kas sniegtu ieguldījumu, lai tās investīcijas, ko privātie uzņēmumi var ieguldīt tīklā, var šo visu kopēju lietu atvieglot. Tas ir arī dalībvalstu atbildībā, kā šo plānu attīstīt. Paldies! Iespējams, deputāti vēlēsies izmantot šo ziņojumu kuras gadījumā jūs varat iz, izmantot to at 4am grozījumu iesniegšanas sistēmu un citu jums pazīstamo sistēmu. Tātad Fedanzes kunga ziņojums. Tas atainosies šajā dokumentā. Lielas paldies, līdz ar to esam noslēguši parasto komitejas sanāksmi, aicinu jūs paņemt līdz balsošanas kartes uz sanāksmi rīt no rīta, un tagad paliek šeit koordinātori lūdzu. Pārējie dodieties prom. Paldies!